Godātie kolēģi, saka priekšēdētājs, ierosina sākt darbu. Nu, visi gan vēl nav atnākuši, ir pirmdiena, protams, lidmašīnas kavēs un tā tālāk, bet mūsu darba kārtība ir ļoti pilna, un tāpēc darbs ir jāsāk tagad. Pirmais punkts - darba kārtības pieņemšana. Džeims Ellis, jūs vēlaties ko teikt? Godātais prie priekšēdētāji. Tikai Džeimsam vārds priekšsādātājs pārtrauc visus pārējos. Priekšsādātāji, jūs jau zinat, pirms pāris mēnešiem mums bija projekta, eh, pilotprojekta prezentācija. Un jūs lūdzāt man toreiz, lai es jums pastāstu par tālāko. Es zinu, ka mums šodien šobrīd nav laika apspriest šo pilotu projektu, bet varbūt, ka mēs varētu šo jautājumu iekļaut kādā nākamajā darba kārtībā, jo man tiešām jums ir ko teikt šeit komitejā. Très bien, Lieliski, paldies, Džaims! Jā, viņš tātad iesniedz izmēģinājumu projektu priekšlikumu par tādu kā domnīcas izveidi, tātad tādu domu apmaiņas punktu izmā, izveidi. Un tas, šis darbs varētu būt ļoti interesants. Es domāju, ka tas interesētu ne tikai mani un, un mūsu komā, bet arī padomu un komisiju. Nu, un, protams, Viņš vēlējās, lai iekļaujam darba kārtībā, nu, tad nelielu punktu šeit budžeta komitejas kontekstā. Bet jāsaka, šonadēļ mums tiešām ir tikai viens pusdienas sanāksme, un tāpēc nevaram to darīt šoreiz. Bet pilnīgi noteikti šādu punktu iekļausim darba kārtībā nākamajā sanāksmē. Ja nav nekādu citu komentāru par darba kārtību, uzskatīsim to par apstiprinātu. Tālāk ar nelielām izmaiņām. Giovanni Levija man brīdināja, ka punkts, punktu numur 11, kas ir īpaši pasākumu lauksainicības jomā tālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, e, nav, viņš vēl nav gatavs šo punktu likt mums priekšā, tāpēc, ka lauksaimniecības komiteja, kas, protams, ir vadošā komiteja, mazliet kavējas savā darba grafikā, un ir, protams, svarīgi šo punktu skatīt līdz ar to nākamajā sanāksmē, kad būs pieejama visa informācija. Tātad 11. darba kārtības punkts netiks skatīts. Turklāt gribu atgādināt, ka pulkstens 17. mums ir paredzēta balsošana. Un uz beigām, sanāksmes beigām, pēc balsošanas pārceļam punktu numuru 9, kur mēs runāsim par Eiropas pusgada ekonomiskās politikas koordinēšanai. Šeit referents ir Lāšlaus Sūrians. Lāšlau vienkārši līdz tam ir jāapmeklē kāda cita sanāksme, un viņš varēs ierasties tikai vēlāk. Atvainojiet? Nē, nē, nē, to lūdza ēnu referents Gvaltjērī, kungs, socialistu uh, e, referents ir citā sanāksmē un var ierasties šeit tikai pašās sanāksmes beigās. Nu, pa to laiku savukārt mūsu vidū ir ģenerāla direktors no komisijas, par, atbild par budžeta jautājumiem, un mums pievienosies arī pilsoņu delegācija no Portugāles. Un arī no Francijas ieradīsies šie delegācija, šķiet, viņi ienāks mazliet vēlāk, lai pavērotu mūsu komisiju darbā. Es pats arī, jāsaka, no četriem līdz pieciem būšu prom, jo būšu blakus telpā, un tur būs viedokļu apmaiņa ar Nacionālo parlamentu priekšsādātājiem, kas piedara manai tautas partijas saimēji. Un šodien viņi runēs par Eiropas budžeta problemātiku, un tāpēc, domāju, tīri politiski būtu korekti un pareizi, ka es būtu klāt šai sanāksmē, un tad paust arī Eiropas parlamenta viedokli. Un te kontekstā pieminēsim gan Salvador Garīga ziņojumu, nu, gan Sūra komitejas darba gaitā sagatavotos dokumentus un tam līdzīgi. Atgriezīšos šeit pulkstens 17. uz balsošanu, bet kamēr būšu prom, sanāksmi vadīs Juta Hauga šo vienu stundu. Turklāt tālāk attiecībā uz koordinatoriem var jums pastāstīt, ka bija paredzēta koordinatoru sanāksme no pusseptiņiem līdz pusaustoņiem, bet, nu, tā nu ir noskaidrojies, ka tautas partijas pārstāvi nevar būt klāt. Arī man pašam ir cita sanāksme paredzēta šajā laikā. Un līdz ar to es ierosinu šo te koordinatoru sanāksmi. Um, pārlikt uz plenārsesijas nedēļas laiku Strasbūrā, jo, jāsaka, šie, šobrīd darba kārtībā nav nekas tik steidzams, ko nevarētu apskatīt nākamnedēļ. Un tad sekretariāts ar jums sazināsies, nu, par konkrētāk par visiem pētījumiem, jo mums, protams, ir vajadzīgi šie, šo pētījumu nosaukumi, priekšlikumi, nu, tātad rakstiski sagatavots dokuments un tam līdzīgi. Jūs varēsiet tos nosūtīt sekretariātam. Nu tā, tik daudz par darba kārtību. Tālāk, priekšādātāja paziņojumu. Godātie kolēģi, lūdzu klusāk nedaudz. Tātad priekšādātāja paziņojumu. Vēlos jums pastāstīt, kāds tad ir laika grafiks turpmākajā um, šai vasaras periodā un kādi lēmumi mums vēl ir jāpieņem attiecībā uz darba procedūru, kas saistīts ar daudzgadu finanšu schēmu no 2014. līdz 2020. gadam, e, Eiropas parlaments jau ir paudis savas nostājas, prioritātes, izvēles, sagatavojot rezolūciju, kas tika pieņemta Sora komitejā, un plenārsēdē mēs par to pagājušajā mēnesī arī nobalsojām. Tālāk Eiropas komisija savukārt pieņems, nu, jau aizparīt trešdien tātad. tad Eh, savu oficiālo priekšlikumu, paziņojumu, un tas būs tas pirmais dokuments, kas ietvers no vienas puses parastos priekšlikumus par izdevumiem par šiem septiņiem gadiem, tātad no 14 līdz 20 gadam atsevišķajām eh, kategorijām, un no otras puses, un tas ir kaut kas jauns, arī priekšlikumus par pašu resursu reformu. Uh, Un kā jau Barozo kungs teica, tas būs tāds jauns priekšlikums, jau idejas par jaunu resursu radīšanu. Pievē, piemērojot jaunos Lisabonas līguma noteikumus, un līdz ar to lūk komisija var nākt klajā ar priekšlikumiem par pašu resursiem. Pēc tam, nu, protams, eh, tik, notiks apspriešana, un turklāt protams, pieprasīsim, lai arī parlaments cieši iesaistās šādā reformā, tā lai šī pašu resursu sistēma varētu tikt veidota ilgtspējīga un ļautu nodrošināt tiešām tādus autentiski pašus resursus, un tie nebūtu visi tikai dalību valstu ieguldījumi, par ko tad nu katrs tik dikti cīnās. Nu tā, tas paredzēts trešdien. Komisija vēlas ievērot tās saistības, ko uzņēmusies parlamentu priekšā, respektīvi parlamentam piešķirot uh, primāru vietu lēmumu pies, pies, piešķiršanā. Un tāpēc trešdienas vakarā vai ceturtdienas rītā viņi nāks mums arī, eh, nāks pie mums, pie grupu priekšsādātājiem. Uh, nu, nedaudz paplašināt tā sastāvā, atsevišķi deputāti vēl būs uzaicināti, un priekšsādātāja konference ir tā, kas lem par to, kas būs vēl uzaicināts šeit. Tas nav mans lēmums. Bet tātad šonedēļ, lūk, tiks publiskots šis jaunais paziņojums, un es labprāt gribētu, ka, eh, nu, grupu, tie grupu pārstāvi, tie, kas pārstāvēs eh, grupas, nu, aizstāvēt šeit arī budžeta eh, jautājumus, un lai viņi tad ir gatavi, lūk, šajās dienās piedalīties attiecīgajā sanāksmē, ja viņus to tiktu aicināti. Atcerēj, atcerieties savā kalendāriņā, turklāt ierakstīt vēl arī to, ka šī prezentācija tātad notiks priekšādātāja konferences priekšā šosien šonedēļ, bet šī sanāksme notiks aiz slēgtām durvīm. Un tāpēc esam paredzējuši ierosināt uh, komisijai publiski iztikt, izteikties, likt priekšā šo priekšlikumu, atbildēt uz jautājumiem, uzsākt sākotnējās debatas šeit parlamentā nākamnedēļ, nākamnedēļ Strasbūrā, un to lūdzu atzīmējiet. Vai nu tas varētu notikt pirmdienas vakarā, budžeta komitejas sanāksmes laikā, tādā gadījumā tas būtu Levandovska kungs, vai nu tas varētu būt otrdien pēcpusdienā plenāra sēdē, un tad tādā gadījumā tas būtu komisijas priekšādātais kopā ar Levandovska kungu. Nu, kāda būs šī izvēle, kas, kurš būs tas īstais variants, to mēs vēl nezinām, no tas daļai atkarīgs no priekšādātāja konferences, arī no Barozo kungu mazliet. Bet, nu, katrā ziņā pirmdienas vakaru apmēram 19. aizzīmējiet sev ciet un tāpat arī otrdienas vakar, jo tad tā varētu būt tā pirmā iespēja, kad mēs publiski varam apspriest šos komisijas priekšlikumus šeit parlamentā. Pēc tam mums vajadzēs pašiem savu darbu attiecīgi organizēt tā, lai mēs varētu sagatavoties tālākajām sarunām, jo ir vairāk punkti, kas vēl jāfanalizē, un, un mums arī atsevišķi punkti vēl jāapspriež koordinātoru līmenī. Tā, lai tad mēs tālāk varētu pieņemt lēmumus arī budžeta komitejā atgādināšu, esam izveidojuši pagaidu komiteju, tātad šo sure komiteju, kas gatavo galvenās vadlīnijas parlamentam. Tas ir jau izdarīts. Šī komiteja savu darbību ir beigus, tā vairs nepastāv. Lielisks darbs paveikts, lielisks, visu cieņu. Bet tagad tālāk par tālāko sarunu gaitu ir atbildīga budžeta komiteja, un mums ir jādomā par to, kā mēs šīs sarunas organizēsim, kā paši organizēsimies, un, un ar to ir saistīti divi punkti. Pirmām kārtām padome un padomas prezidentūra Ungārijas prezidentūra, kam e, visas turpmākās trīs e, prezidentūras tātad e, pie, nosatīs savus pārstāvus, tātad Polija, Dānija un Kipra. Tās ir tās nākamās valsts, kam būs prezidentūra. Viņas visas trīs ir pie, piekritušas, ka katrā padomas sanāksmē, vispārīgo lietu padomas sanāksmē, uh, kur tiks runāts par daudzgadu finanšu plānu, eh, tiks, tam tiks pievienota pirms tam arī darba grupa, kurā līdzdarbosies parlamenta delegācija. Un tāpēc mums savā starpā jālemj, kāds tad būs šis delegācijas sastāvs. Nu, tas ir pirmais jaunums, par ko gribu jūs informēt. Otrām kārtām jāatceras, ka tā ir viena no tām prasībām, pamatprasībām, ko mēs izteicām Tajā brīdī, kad tika runāts par 2011. gada budžetu pagājušā, pagājušā gada decembrī, jo toreiz, lūk, mēs nevarējām pieņemt vēl oficiālu lēmumu un nevarējām, viņi nevarēja arī šo mūsu prasību apmierināt, bet, lūk, pieņemam šo lēmumu, ka, lūk, tas notiks attiecībā uz četrām turpmākajām prezidentūrām. Un, ja sarunas, protams, ieks vēl, vēl ilgāk, Nu, tad tādā gadījumā, nu, tad tādā gadījumā, protams, tad nāks, tad nāks tā nākamā bezprecedenta situācija, bet tad, tad pagaidām katru mēnesi mums spēja izteikt savu viedokli darba grupā pirms vispārīgo lietu padomas. Otrs, kas saistīts ar šiem pašu resursiem, ir eh, padomu struktūra, kas strādās pie pašu resursiem, un tā būs cita struktūra. Tā nebūs šī vispārīgo lietu padomu, nē, tie būs finanšu un budžetu ministri, tātad ekofin. Un viņiem arī vajadzētu attiecīgi tad būt šādai sarunu komandai, nu gan pret attiecībā uz izdevumiem, gan ieņēmumiem. Un visbeidzot, parlaments nāca klajā ar domu, uh, kas arī attiecīgi atspoguļot rezol, Sūra komitejas rezolūcijā, respektīvi, ka visi kopumā šie dokumenti tiktu pakļauti tādām, kam pirmsar, pirmsarunu procesam, tādam ļoti plašām, ļoti atklātām debatēm, kur tikt iesaistīt Nacionālo parlamentu pārtā, pārstāvjiem un tam līdzīgi. Un šī ideja šķiet interesanta gan komisijai, gan arī polijas eh, prezidentūrai. Un tāpēc ļoti iespējams, ka jau no šīs pašas nedēļas, varbūt jau no komisijas puses un, protams, arī no polijas prezidentūras puses, eh, parādīsies kaut kāda veida atsauces, un ne tikai cerams atsauces, kaut kāda veida priekšlikumi par vienošanos, kāda ve kādā veidā šādu konferenci, šādas debats organizēt, nu, varbūt pavisam jau pavisam konkrētu priekšlikumu formā. Un līdz ar to mums arī vajadzēs diezgan strauji šādiem priekšlikumiem rēģēt nenoliedzami. Nu, vai nu lūk no mūsu komisijas, nu, vai nu šis priekšlikums nāktu no polijas prezidentūras vai no komisijas puses, godātie kolēģi. Nu, tāda lūk informācija, kas ir manā rīcībā šobrīd attiecībā uz šo ļoti svarīgo dokumentu. Turklāt papildus vēl gribu pieminēt, ka Eiropas komisija ļoti efektīvi ir darbojusies un ļoti labi savu darbu turējusi slepenībā Un Wikileaks pilnīgi noteikti nespēja ne mazāko informāciju uzost no komisijas darba puses. Viņi tiešām rīkojās ļoti konfidenciāli. Nu, 48 stundu laikā, lūk, priekšlikums būs mums uz galda, un tad eh, varēsim visu to turpināt. Tālāk kā jau teicu, mūsu vidū sveicu Portugāles uzņēmēju delegāciju, viņi ir mums pievienojušies, viņu uzaicin, viņus uzaicinās mūsu kolēģis Fernandeškungs. Un mēs tiešām priecājamies, ka jūs varat vērot mūsu komentēju darbā. Un mēs katrā ziņā atšķirībā no padomas un komisijas šķiet esam ļoti pārskatām, ļoti nu, atklāta struktūra. Viss, ko mēs darām, tiek tiešā veidā uzreiz translēts internetā. Un mums tiešām prieks, ka jūs varat šodien būt šeit, un ja mūsu ja mūs darbs jūs tiešām interesē, tad var, jūs te, var jums teikt, ka lūk, jūs par regulāri divreiz mēnesī varat iepazīties ar mūsu darbu, varojot eh, internetu. Un budžeta komitejā viss apspriestais, eh, nu, līdz ar to ir visu septiņu miljārdu pilsoņu skata priekšā. Nu, tālāk došu vārdu Džeimsam Melisam. Jā, es gribēju teikt, izteikties ne tikai attiecībā uz tiem, kas mūs klausās, bet jāsaka, mums šeit parlamentā pavisam šī procedūra ir īpaša, jo mēs eh, vēlamies sekot, protams, arī padoms darbam. Varbūt, ka Šķiet, ka šādā, šāda veidā darbu organizējot viss kļūst daudz skaidrāks. Nu tā tad, kas man tika teikts pavisam oficiālā kārtā, bet tāpat laikā, protams, arī diezgan precīzi un līdz ar to esmu pilnvarots jums, jums teikt, ka šī darba metode, kādu mēs izmantojam šeit kopā ar, un, un ka to varētu attiecināt, piemēram, arī uz nacionālajiem parlamentiem padomu, nu tam tāda zaļā gaisa saņemta, e, polijas prezidentūra vēlas pie tās strādāt, un līdz ar to pavisam iespējams, ka, nu, pavisam drīz no polijas prezidentūras saņemsim jau precīzākus priekšlikums, varbūt pat jau šonedēļ. Un par tiem jūs es, protams, tūlīt informēšu un par tiem tad varēsim nākamnedēļ arī apspriesties sanāksmē. Nu tā, lieliski. Um, liels paldies visiem, un tad līdz ar to grūt, gribētu jūs visus lūgt um, um, saskaņā ar 4. darba kārtības punktu pievērties viedokļu apmaiņai par dokumentu, ko mēs visi jau ļoti labi zinām, un tas ir par Eiropas Savienības igadējiem budžetam piemērojamajiem finanšu noteikumiem. Šo ziņojumu sagatavojas mūsu kolēģi Ingeborga Gresla un Rivelīnīkungs, kas pārstāv budžeta kontrolas komiteju. Mūsu vidū sveicu Bostoka kungu, kas savukārt ir eh, revizijas palātas pārstāvs un ir paudis vēlmi eh, kopā ar referentiem eh, strādāt un pastāstīt, kāds ir revizijas palātas viedoklis. Viņi tāpat jau ir pauduši zināmu atzinumu par uh, Um, šī, šīs regulas modifikācijām, tāpat arī um, iepazinušies ar komitejas darbu, un mēs esam šobrīd šai gala posmā, kur varam iepazīties tātad viņu oficiālo viedokli. Bet pirms došu vārdu Bostoka kungam, vispirms došu vārdu referentai. Lūk, jūs esat šeit. Nu, tad pavisam īsi varbūt iepazīstiniet mūs Ingeborg lūdzu. Jā, paldies. Mums ir divi dokumenti, viens ir mūsu ziņojums un otrs ir eh, grozījumi, tie ir apmēram 160 pēc skaita. Nē, es atvainojos 260. Eh, daudzus grozījumus esam ieviesuši mēs paši. Es gribētu aicināt kolēģus eh, mani saprast. Galu galā šī procedūra visu laiku mainās. Mēs vedām sarunas ar Eiropas Savienības komisiju, priekšlikums tika gatavots jau pagājuši, ka tas nozīmē, ka komisija pati jau ir grozījusi vairākas lietas. Un uh, ir iesniegt arī daudzi grozījumi, kas vēlreiz visu ir grozījuši. Tāpēc gribētu aicināt visus uh, tiešām izrādīt sapratni. Ir uh, jāievieš vēl vairākas izmaiņas, un šīs izmaiņas tiks iekļautas ļoti detalizētā balsošanas sarakstā, pie kura mēs jau tagad strādājam ir jāatcerās, ka tiek vestas dažādas sarunas ar revīzijas palātu, arī ar um, dalību valstu dažādām padomēm. Tāpēc eh, viss nemaz nav atkarīgs no mums. Es gribētu teikt, ka šeit ir runa par veselu autoru kolektīvu. Mēs neesam šeit vienīgie autori. Te ir ļoti daudz dažādu grozījumu, kas ir apspriesti jau citās institūcijās. Mēs eh, gribētu teikt, ka uh, Eh, mēs nevēlamies iesniegt kaut ko tādu, ko padome vienkārši ar vienu rokas vēzienu noslaucīt no galda. Ir jāatcerās, ka nākamnedēļ mums būs eh, jauna darba grupas sanāksme, kur cerams mēs sagatavosim balsošanas sarakstu ar visiem grozījumiem, kompromisa grozījumiem un tā tāpat. Mēs esam sagatavojuši arī jaunu pantu, 56. pantu. Šajā 56. pantā par ko es vēlētos šodien runāt, ir runa par eh, vadības eh, dalīšanu. Un eh, šajā pāntā mēs pieturamies pie komisijas priekšlikumā. Mēs iekļaujam Jensa Gajera un Gorana Ferma grozījumus, kas arī ir atsaukušies uz komisijas iesniegto neoficiālo informāciju. Taču šīs neoficiālais dokuments ir attīstījies tālāk sarunās ar mums, Un pašlaik izskatās tā, ka tur tiek runāts par šo jauno grozīto variantu. Mēs esam centušies pārņemt arī eh, Reģionālās attīstības komitejas atzinumu, kas mums šķita ļoti skaidrs. Tur runa par atbildības dalīšanu. Mēs esam paredzējuši akreditācijas iestādi, taču uh, esam paredzējuši arī akreditēšanu dalībvalstīs. Mēs nevēlamies, lai tiktu veidota jauna iestāde. Esam paredzējuši šīs akreditētās iestādes kompetences, pilnvaras. Tad, tad eh, dalībvalstis noteiks, kurš tad eh, būs pilnvarots veikt šādas darbības ir jāatcerās, ka informācija par šādām iestādēm ir jāsniedz Eiropas līmenī. Ir detalizētas arī, detalizēta arī komisijas uzdevumi. Esam arī noteikuši, ka ir jāsniedz valsts deklarācija. Un uh, tā ir jābūt arī parakstītē visaugstākajā līmenī. Esam arī samazinājuši kalendāru, laika grafiku līdz 15. mārtam Mēs esam centušies pēc iespējas vairāk ņemt vērā kolēģi iesniegtos grozījumus, ir tīpaši, ja runa par Gebrandī kungu un Mulder kungu. Tie grozījumi, kas nav ņemti vērā, ir Deutsche, Surjans un Korcelīno, jo šie kolēģi pie vairāk pieturējās pie padomas varianta. Es gribētu teikt, ka šo variantu mēs nevaram atbalstīt, jo ir atcerās, ka te ir ieteikta pilnīgi cita sistēma. Uh, Tieši tāpēc mēs nevēlamies eh, izveidot tādu jauktu sistēmu. Jaukta sistēma nedarbosies. Mums ir jāpieņem lēmums. Mums ir eh, vai nu jādod priekšroka komisijas eh, sistēmai, vai arī jādomā, kā tālāk attīstīt šo procedūru. Mēs. Es gribētu vēl teikt, ka par 56. pāntu izplatīšu vēl kādu dokumentu. Tā ir tabula, uh, Un eh, šajā tabulā ir eh, uzskaitīti visi grozījumi, kur mēs sapratīsim, kas tad īsti ir paveikts. Gribētu teikt, ka grozījumu gars ir paturēts, ja arī nevienmēr eh, ir lietota tā pati redakcija. Mums ir jādomā par skaidru atbildības sadalījumu. Esam iesnieguši arī kompromisu, kas vēl nav pieejams rakstveidā par pārvedumiem. Te ir runa par sešu nedēļu pārejas periodu transfēriem, un komisija ir piekritusi, ka ir runa par informācijas pārvadumiem, kas arī aizņem sešas nedēļas, kā šādā gadījumā mēs atsakamies no tulkojuma. Te ir runa par komisijas darba dokumentiem, kuriem nav vajadzīgi šādi tulkojumi. Tāpat arī ir jāatcerās par um, parlamenta tiesību saglabāšanu, ko mēs pašlaik neredzam. Tāpat arī, ja runa par deleģētajiem tiesību aktiem, mums vajadzētu ieviest kaut ko saistošāku. Galu galā mūsu tiesiskā pozīcija ir jāņem vērā. Mēs iesakām procedūru, kas notiks, ja mēs nevarēsim vienoties par deleģētajiem aktiem. Vienīgais ir, mēs varam to sūtīt atpakaļ, un nākamais ir jaunais ir, ja mēs vēlamies iesniegt kādus grozījumus, tad mēs lūdzam komisiju tos ņemt vērā. Un tādējādi mēs eh, varam atteikties no oficiālas eh, atpakaļ nosūtīšanas, jo galu galā, ja runa par budžeta komiteju, tad eh, mums varbūt ir mazliet savādāki nosacījumi attiecībās deleģētajiem tiesību aktiem. Deleģētie tiesību akti ir vajadzīgi budžeta īstenošanai. Mēs nevaram teikt, ka mēs tos nosūtīsim atpakaļ, un tad šāda akta vispār vairs nebūs. Mums, ir, vajadz, mums vajadzētu īstenībā atturēties no šāda deleģēta aktu izmantošanas. Ja tie tiek izmantoti, tad mums vajadzētu rīkoties atbildīgi, lai tie neradītu problēmas. Mēs arī iesakām, ka mēs varētu nosūtīt šo deleģēto aktu atpakaļ tikai daļēji, nevis pilnībā. Galu galā mēs eh, saprotam, cik nepieciešami ir šādi deleģētie tiesību akti, ja eh, šādi punkti nav iekļauti budžeta regulā. Tāpat arī mēs eh, gribam runāt par ēku jautājumu, tas arī parādīsies balsošanas sarakstā. Ar Moniku Holmajeru esam vienojušās par tādu kā kompromisu. Mēs uzskatām, ka mums ir vajadzīga labāka informācija, nevienmēr tas nozīmē vairāk informācijas. Tad tieši par to ir runa šajā dosijā. Es gribētu teikt, ka te ir runa par dokumentu, kas kļūst arvien sarežģītāks katru nedēļu, un tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu no tā atbrīvoties pēc iespējas ātrāk. Ir jāsaprot, ka ir grūti turpināt šo darbu, tāpat arī mums ir tikšanās ar datu aizsardzības pilnvaroto, jo galu galā šeit ir runa par Eiropas Savienības naudu, ir vairāki tiesas spriedumi. Uh, Tāpat arī notiek pamatīgs process par to, vai šos jaunos spriedumus vajadzēs integrēt, vai mēs varēsim saņemt informāciju par piešķirtiem līdzekļiem. Balsošanas sarakstā nākamnedēļ cerams jūs atradīsiet eh, grozījumus, kas uh, ir raduši atbalstu pie datu aizsardzības pilnvarotā. Tas būtu viss, kas man bija sakāms. Lielas paldies, Ingai, ļoti skaidrs pārskats un liels paldies par lielo ieguldīto darbu. Vairāk kolēģi ir pieteikšies izteikties par šo jautājumu. Es gribētu dot vārdu revīzijas palāts pārstāvim. Uh, Vispirms un pēc tam pārējiem deputātiem. Revizijas palātas pārstāvis varētu izteikt savu viedokli par referents darbu un iespējams atbildēt arī uz citu kolēģu jautājumiem, bet vispirms izteiksies tomēr deputāti. Brantners. Jā, paldies. Es gribētu īsi pastāstīt par AFET atzinumu. Pagājušā nedēļa AFET eh, komiteja par to nobalsoja. Es gribētu arī sniegt nelielu skaidrojumu par, ko tad ir runa šajā atzinumā. Ceturtais grozījums šajā atzinumā runā par to, ka vajadzētu nodrošināt lielāku caurredzamību par starptautisko organizāciju līdzekļiem. Līdz šim mēs neesam sapratuši, cik tad īsti tiek piešķirts āno. Tas nozīmē, ka mums nav vispār eh, nekādas caurredzamības, un līdz ar to mēs nevaram īsti saprast šo procedūru. Būtu labāk, ja mēs eh, saņemtu vairāk informācijas un tādējādi arī vairāk skaidrības par eh, šāda veida līdzekļu izlietojumu. Piektais grozījums. Tas tā ir parlamentā jau sena prasība, tā ir eh, budžeta pozīcija mis, Eiropas Savienības misijā. Sestais grozījums runā par kaut ko ļoti līdzīgu, proti parlamentam. Parlamentu vajadzētu labāk informēt par uh, kopējās ārlietu un drošības politikas gatavotajām misijām. Tāpat arī ir iesniegts grozījums, kas attiecas uz KADP misijām. Mēs vēlamies, lai misiju vadītāji un prasības, kas uz tiem ir attiecināmas, un kas ir iekļauts 57. pāntā, lai šīs prasības varētu uh, īstenot progresīvā veidā. Tādējādi tiek grozīts eh, komisijas priekšlikums. Tad ārlietu komiteja uzstāja, ka vajadzētu noteikt eh, skaidru laika ierobežojumu. Tie ir seši mēneši. Mēs nevaram um, domāt, ka šīs prasības tiks pildītas līdz pat misijas beigām. Mēs saprotam, ka misijas ir jāorganizē ļoti īsā laika periodā, un tas ir jādara ļoti ātri, bet tieši tāpēc arī vajadzētu iekļaut šādu laika ierobežojumu. Līdzīgu ieteikumu uh, iesaka ārlietu komiteja attiecībā 83. pāntu. Komisija šeit ir paredzējusi ārkārtas situāciju attiecībā uz humanitāro palīdzību un krīžu pārvaldību. Un te ir komisijas labojums, ja patiešām pastāv šāda steidzamības situācija. Uh, Mēs e, esam to grozījuši, sakot, ka te ir runa par ārkārtas situāciju ārpus Eiropas Savienības robežām. Te nevajadzētu būt tā, ka ir runa par krīzes situāciju Eiropas Savienības iekšienē. Vajadzētu to skaidri norādīt. Tāpat te ir runa par elastīguma principiem 14. punkts, 120. pāns, te ir runa par uh, humanitāro palīdzību un dažādām misijām. Mēs vēlētu vēlētos šeit iekļaut eh, trešajās valstīs, kas eh, ir eh, demokrātijas pārējais periodā vai arī atrodas bruņotā konfliktā. Tātad mēs šeit runājam par tādiem konfliktiem, kā Ziemeļāfrikā pavisam nesen. Līdz ar to mēs varētu izvairīties no elastīguma trūkuma, ko esam pieredzējuši pagātnē. Iespējams, šādās situācijās mēs varētu reaģēt Eh, tāpat kā dažādos dabas katastrofu gadījumos. Tāpat arī ir jādomā par konfliktu novēršanu, jo bieži vien līdzekļi nav pieejami pietiekami elastīgā veidā, lai mēs varētu eh, konfliktu novērst pirms tā eskalācijas. Vēl viens punkts, par ko es vēlējos runāt, ir 16. grozījums, un te ir runa par vispārēju budžeta atbalstu. Vēlētos pieminēt, ka arī DV komiteja sniegs savu ieguldījumu, jo šķiet pašlaik notiek tāds vesels process, tiek eh, gatavota zaļā grāmata par vispārīgo budžeta atbalstu. Notiek politiskas debates par to, kāda nākotnē Eiropas Savienība piešķir šādu tiešu budžeta atbalstu. Daži uzskata, ka šis jautājums ir kritizējams, citi savukārt to stver ļoti pozitīvi. Mēs esam izņēmuši vairākus punktus, te ir runa par B daļu, Tad eh, te ir runa par to, ka partneru valsts ir ieviesusi īstenotu makroekonomikas politiku, eh, ko ir apstiprinājuši donori, donori un ko ir arī eh, pieņēmušas atbalstošās starptautiskās organizācijas. Attīstības komiteja to skata ļoti kritiski un vēlas iekļaut arī citus kritērijus, kā sociālais taisnīgums, ekonomiskā attīstība un tā tālāk. Tas viss ir saistīts ar visām šīm debatēm par Grieķijas situāciju. Ir eh, jāatcerās, ka komitejās eh, notiek dažādas sarunas, un bieži vien mēs aizmirstam to, kas notiek dalību valstīs. Grēslas kundze, mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai eh, komisija sniegtu atbalstu parlamenta kontrolē šajās valstīs. Taču, ja valstis ir korumpētas, tad diez vai parlaments varēs šeit palīdzēt, un varbūt te ir runa vairāk par uh, pilsoniskām sabiedrībām, piemēram, eh, Transparency International. Šādā veidā mēs varētu labāk uzlabot caurredzamību. Tas būtu arī viss. Es ceru, ka jums eh, šī informācija palīdzēs un labprāt arī sadarbosimies turpmāk. Paldies, eh, Brandners kundzei, tas bija ārkārtīgi precīzi. Fernandeša kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es gribētu uzslavēt šo ļoti kvalitatīvo darbu, ko ir eh, līdzreferenti paveikuši. Gribētu dzirdēt referents viedokli par kādu priekšlikumu. Tas attiecas uz 4. un 5. pāntu par procentu likmēm. Es domāju, ka dalību valstis vajadzētu aicināt ieviest vislabākās iespējamās interešu, eh, procentu likmes. Jo eh, vajadzētu arī to stimulēt, lai dalību valstis ieviestu labākās iespējamās procentu likmes. Es domāju, ka vajadzētu, lai tā, darīt tā, lai programmām paredzētie līdzekļi tiktu aplikti ar procentiem, kā tas notiek bankā, un lai pieaugtu šie te līdzekļi, un nevis lai tiktu noņemta nauda. Dalību valstīm to vajadzētu uzlikt par pienākumu, nodrošināt šādu te e, līdzekļu pieaugumu. Nākamā runātāja, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Man ir pavisam īsts komentārs. Es runāšu Mulder kungu vārdā, viņš ir mūsu ēnu referents un, diemžēl, nevarēšu šodien ierasties šajā sēdē. Pirmkārt, Mulder kungs vēlas pateikties Ingeborgai par visaptverošo ļoti plašo darbu, ko tā ir paveikusi. Es domāju, ka ir vairāk jautājumu, kas tomēr vēl ir atvērti. Mulderkungam šķiet, ka mums jābūt piesardzīgiem. Mēs nedrīkstam pārāk detalizēti formulēt savu nostāju atsevišķos punktos. Nu, piemēram, ieviešanas noteikumus pilnībā pārrakstot finanšu regulā. Vajadzētu izvairīties no pārāk sarežģītu un birokrātisku noteikumu definēšanas lai varētu tomēr paturēt parlamentu pilnvaras spēkā. Galvenais, ko Mūderkungs gribēja teikt, ir par 56. pāntu, proti par dalību valstu ticamības deklarācijām. Mūderkungs par to ir runājis daudzus gadus un diezgan skeptiski skatās uz patreizējo izvirzīto jauno ideju par tādu kā starp organizāciju vai iestādi, kas varētu tikt izveidota šīs parādības vadīšanā. Es saprotu, ka šobrīd dalību valstīs ir atšķirīgas sistēmas, un tādēļ mums ir jābūt bagātiem ar izdomu, lai liktu dalību valstīm izturēties ar lielāku atbildību pret šīm ticamības deklarācijām. Vācijā sistēma ir atšķirīga no mazo dalību valstu sistēmas. Un tādēļ šķiet, ka vajadzētu atrast atšķirīgus risinājumus, kas būtu jauni, taču piemērot visām šīm patreizējām situācijām. Patreizējais teksta formulējums Jānam šķiet diezgan skeptisks, bet mēs ļoti rūpīgi izstudēsim visus jūsu priekšlikumus jo nav šaubu par to, ka organizācija dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga šobrīd, un tas varētu būt šķērslis vienotas sistēmas ieviešanai. Vēl kāda lieta, ko es gribētu noskaidrot, es gribētu, lai jūs man paskaidrojat to, varbūt priekšsēdētājs varētu vēlāk paskaidrot, ir par procedūru, kad mēs varam iesniegt priekšlikums kompromisiem un kad tiem ir jābūt gataviem, vai mums pietiks laika izstrādāt jaunus kompromisus. Sākotnējais kalendārs šķiet ārkārtīgi saspringts, vai mums būs pietiekami daudz laika sarunām. Varbūt vajadzētu balsošanu paredzēt septembrī budžeta komitejā un nevis jūlijā jo ir milzīgs grozījuma apjoms, viss šis ziņojums ir ārkārtīgi liels un visiem mums ir ļoti grūti iedziļināties šajā jautājumā tik īsā laikā, kāds paredzēts šobrīd grozījuma iesniegšanas termiņš. Paldies, Anna! Protams, mēs saprotam šo te kalendāra saspringtības jautājumu. Mums ir jāieskatās piedāvāties datumos vēlreiz, lai visiem būtu iespēja iesniegt grozījumus, sagatavot tos un nobalsot pēc labākās sirdsapziņas. Holmējers kundze, lūdzu. Liebe Kolleginnen un Kollegen. Kolēģi, es vēlētos pateikties um, Ingeborgai Greslē par uh, to, ka viņa ir tik detalizēti pievērsusies šai budžeta regulai, un līdz ar to Eiropas parlamentam tiek radīta ārkārtīga liela pievienotā vērtība. Ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu piedalīties budžeta sagatavošanā tādā patiešām apjomīgā veidā, kāds ir pienācīgs Eiropas parlamenta deputātiem. Uh, tāpat arī, lai mēs varētu līdzvērtīgās pozīcijās tikties ar Eiropas komisiju. Es gribētu teikt, ka šodien uh, šīs sarunas bija ļoti konstruktīvas, un es ceru, ka nākotnē mēs noteiksim skaidras uh, robežas par to, kādā veidā mums ir jāsaņem informācija arī attiecībā uz ēku politiku. Ir uh, jāatcerās, ka ir brīžiem pārsteidzoši ka mēs e, brīnāmies par šīm ēkām un mēs neredzam, kur parādās, kur ir ieguldīti veseli miljārdi eiro uh, no Eiropas Savienības līdzekļiem. Es vēlētos pateikties uh, Greslas kundzei. Esmu izskatījusi daudzas grozījumus un es uh, nedomāju, ka mēs šeit pārāk iejaucamies kaut kādā mikro pārvaldībā. Ja mēs vēlamies saņemt informāciju, ja mēs vēlamies kaut ko uh, kopīgi veidot, tad ir ļoti svarīgi, lai mēs saņemtu šādu informāciju. Pretējā gadījumā mēs eh, varētu teikt, ka mēs eh, vispār par to neinteresējamies, vai arī mums nevajadzētu par to interesēties. Tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt skaidrību budžeta regulā. Tas attiecas arī uz abām pusēm, jo Eiropas parlaments šo darbu uztver ļoti nopietni, un es uzskatu, ka uh, Lisabonas līgums eh, taču mums ir devis šeit jaunu uzdevumu. Merci beaucoup. Paldies. Laslo Surjans, nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, es vēlētos pateikties referentei par paveikto darbu. Un otrkārt, Var pieņemt to, ka šobrīd referente nav gatava iekļaut ziņojumā veselu virkni grozījumu, kas ir tuvi padomas pozīcijai. Taču es domāju, ka galu galā daļa no šiem e, priekšlikumiem tomēr viņai būtu jāizmanto. Mēs redzēsim, kā beigsies sarunas starp iestādēm. Un visbeidzot, Es pilnībā piekrītu Aldes kolēģiem, ka šī tēma ir ļoti sarežģīta un mums ir vajadzīgs laiks. Bet domāju arī tāpat, kā domā lielākā daļa tautas partijas, ka pēc iespējas drīzāk šis posms ir jāpabeidz, jo šis nav pēdējais posms. Mums ir jāspēr nākamais solis pēc iespējas drīzāk, Un es domāju, ka tāds laika grafiks, kāds spēkā šobrīd ir arī jāpatur, termiņus nevajadzētu grozīt. Kolēģu priekšlikumus varēs iekļaut arī šajos termiņos galīgajā priekšlikumā. Paldies, Lāslo! Vairāk neviens no kolēģiem nav pieteicies runāt, un tādēļ aicināšu izteikties Bostoku kungu, kurš runās šeit revīzijas palātas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pateikties par šo iespēju uh, izklāstīt revizijas palātas viedokli par grozījumiem, ko deputāti iesnieguši. Mani uh, komentāri būs balstīti uz 482 grozījumiem un nevis uz konsolidēto tekstu, ko Grēslis kundze pieminēja. Sākšu ar pozitīvām atsauksmēm. Tiesa grib izteikt pateicību un atbalstu veselē virknē grozījumu, ko deputāti ir iesnieguši piemēram, 230. 230. grozījums ir uh, tāds, par kuru vajadzētu e, saņemt tiesas konsultāciju. To mēs jau sastajā atzinumā, ko iesniedzam pagājušajā gadā, pieminam. 432. līdz 426. grozījums ir par finanšu instrumentiem. Daudz no šiem grozījumiem, piemēram, 433, 423. prasa skaidrāku ietvaru finanšu instrumentu rīkošanai. Tiesa priecājas par šādu formulējumu. Finanšu instrumenti varētu būt labi laba alternatīva dažu vei, citu veidu instrumentiem, taču ir nepieciešams garantijas, risku pareizi izpēte un pilnīga atbildība. 376. grozījums vērsts uz to, kā komisija atskaitās par priekšfinansēšanu. Tā ir ļoti delikāta joma un sarežģīta regulējuma. 438. un 39. un 440. 443. 444. grozījums izsaka bāžas par starptautisko grāmatvedības standartu izpildu un tiesa pilnīgi piekrīt šiem grozījumiem. 457. grozījums ievieš būtiskas nelielas teksta eh, redakcijas ierosinājums, kā jau mēs sastajā atzinumā to piedāvājam. Tiesa tātad atbalsto. 474. grozījums ir par auditoru aģentūrām un tiesa īpaši pateicis jums par šo te revizijas palātu pateicis par to. Uh, tas būtu tāds labāks, racionālāks audits. Un tagad mazāk pozitīvu vārdu par citiem grozījumiem. Ceru, ka jūs man piedosiet. 384. grozījums iekšējā audita ziņojums iznes tādā publiskā jomā. Tas, manuprāt, mazinātu šo audita ziņojumu noderīgumu. Iekšējie audita ziņojumi ir tādi, kas ir domāti uzņēmumu vadībai. Tiem ir jābūt eh, atklātiem un drosmīgiem un brīviem atzinumiem. Tādēļ tos nevajadzētu publicēt. Ir vesela virkna grozījumu par pieļaujamo kļūdu līmeni, un tā tie piedāvā revizijas palātai jaunu lomu, nu, piemēram, 282. grozījums ie, tieši iesaist revizijas palātu šīs kļūdu robežas izvērtēšanā. Mēs uzskatām, ka politiskām iestādēm tas būtu jāizvērtē, nevis revizijas palātai. 352. 354. grozījums iesaistīt revizijas palātu dalībās ticamības deklarāciju kontrolē, un tas nav mūsu kompetenci esošs jautājums. 458. grozījums liek revizijas palātai mm, uzdot dalību valstu audit iestādēm auditēt dažādus mm, grāmatvedības dokumentus, taču dalību valstu iestādes nav mūsu pakļautībā. Tās rīkojas saskaņā ar dalību valstu konstitūcijām. Mēs sadarbojamies ar dalību valstu struktūram. Mūsu attiecības ar šīm iestādēm būtu daudz sliktākas, ja mums liktu vadīt viņu darbu. Priekšsēdētāji kungs, mums ļoti patīk, ja mūs kāds mīl, taču mums labāk patiktu, ja mūs mīlētu kā neatkarīgu audit auditoru Eiropas iestādēm un nevis kā tādu iestādi, kas uzspiež kaut kādus pasākumus. Mēs vēlamies būt sadarbības partneri audita iestādēm dalību valstīs. Un tagad pievērsīšos tiem grozījumiem, kas tieši ietekmētu to, kā revizijas palāta veids audits. Un šeit gribu pieminēt piecas lietas. Pirmkārt, gribu pateikties tiem deputātiem, kas iesniedz 184. 185. grozījumu, kas novērš dažus ārkārtīgi nepatīkamus un nepareizes elementus komisijas priekšlikumā. Otrakārt, Odīkungs iesniedzis dažus priekšlikumus, kas būtiski saīsinātu laika grafiku, konsolidēto atskaišu un konsolidēto grāmatvedības dokumentu iesniegšanai un ticamības deklarāciju iesniegšanai. Es runāju par 445. līdz 448. grozījumu. Kā jau pirmīt norādīja, revizijas palāta vēlas pateikties Odīkungam par atsevišķiem grozījumiem, ko viņš viņš ir iesniedzis par grāmatvedības standartiem, kas ir jāizmanto konsolidētiem finanšu pārskatiem. Taču, e, diemžēl, revizijas palāta nevar iesniegt nekādus citus grāmatvedības atskaites dokumentus tajā laika grafikā, ko Dīkungs piedāvā. Uh, Treškārt, referenti ir iesnieguši atsevišķus grozījumus, kas mazāk radikāli maina laika grafiku. Un te es runāju par 176, 177, 181, 182 un 183 grozījumu. Šie grozījumi tik tiešām mazāk radikāli nekā Odīkunga grozījumi, bet tie tomēr radītu tiesai būt, revizijas palātai būtiskas problēmas, jo tie par divām nedēļām samazinātu to laiku, kas tiek piedāvāts revizijas palātai transakciju E, likumīgumu pārbaudēji. Tātad tas ir galvenais audita elements. Tāpat tiktu savīsināts tas laiks, kas tiek piedāvāts tiesai, ig, revizijas palātai ikgada pārskatu dokumentu apstiprināšanai. Publikācijas dat, datums tiek piedāvāts to publicēt šos dokumentus par divām nedēļām agrāk. Un nav nekādu priekšlikumu, kā tiesai varētu palīdzēt šo labās augstās kvalitātes darbu paveikt īsākā laikā. Uh, um, komisijas iesniegtie dokumenti i, praksē tiek iesniegti e, revizijas palātē līdz 30. septembrim. Diez vai mēs tos saņemsim agrāk. Uh, Revīzijas palāta tādēļ grib aicināt šos grozījumus neatbalstīt deputātiem, jo tie mums būtu praksē grūti ieviešam. Ceturtkārt, revīzijas palāta ir priecīga par to, ka mēs varētu uzsākt debats ar parlamentu komisiju un padomi par praktiskiem veidiem, kā varētu pātrināt ikgada atskaitas dokumentu apstiprināšanu, budžeta izpildes apstiprināšanu Būtu labi, ja šādas debatas un sarunas notiktu par plašu jautājumu loku, ieskaitot arī dažus jautājumus, kas nav iekļauti komisijas priekšlikumā. Piektais un pēdējais revizijas palātas komentārs vesela virkna grozījumu uh, vēlas eh, grozīt to, kā revizijas palāta iepazīstina dažādas citas struktūras ar saviem sākotnējiem pētījumu rezultātiem. Piemēram, 180., 234., 461., 63. un 64. grozījumā ar šādu priekšlikumu. Mēs pieņemam to, ka sākotnējie dati tiktu, ir jāpublicē pietiekami ātri par auditu, taču tādīpat laikā mēs uzskatām, ka daļa no šiem, ka šie dati ir daļa no, un tas, kā mēs tos iesniedzam, ir revizijas palāts iekšējā lieta, un uh, finanšu regulā nevajadzētu to pieminēt. Un, uh, Tāpat arī tam, tiem ir jābūt diezgan konfidenciāliem. Tie ir lietojami saziņā starp audita iestādi un auditējamo. Varbūt mēs varētu piedāvāt cita veida dokumentu, nu, piemēram, revizijas palātas sākotnējo vēstuli. Priekšsēdētājs aicināja man izteikties par tiem komentāriem, ko mēs šeit dzirdējām zālē. Viena no tēmām, kas te izskanēja, bija mikromanagements. Nav šaubu, ka tas ir politisku iestāžu ziņā izlemt, cik lielā mērā finanšu regulē vajadzētu regulēt praktiskās lietas. Taču revizijas palāta vēlas vēl arī norādīt, ka tieši komisijai ir galvenā atbildība par budžeta izpildi. Un Eh, ir nepieciešams arī to darīt diskrēt, vismaz zināmā mērā. Paldies par uzmanību. Šort. Jā, vielen dank. Ups. Paldies. Nun hat uh, die Kommission auch. Tagad uh, redzēju, ka arī komisija ir pieteikusies runāt, līdz ar to man arī ir jādod komisijai vārds. Taču es vēlētos uh, ļaut eh, visiem izteikties, gan komisijas pārstāvē, gan arī Ingai. Un ir jāatcerās, ka eh, šis eh, termiņš, šis laika grafiks, ko esmu pārņēmusi, jau diemžēl jau ir pārsniegts, tāpēc lūdzu izskaties pēc iespējas īsāk. Merci, prezident, je vais suivre. Paldies, priekšādātāji. Nu jā, cedīšos pēc iespējas īsāk izteikties. Pirmam kārtām paldies Greslas kundzei Mēs tiešām ļoti intensīvi kopā ar viņu sastrādājāmies, un tāpēc varējām šodien nonākt pie šī rezultāta, un domāju, ka esam guvuši panākumus. Nu, par to viņai liels paldies no komisijas puses. Gribu atsaukties uz pāris punktiem, kas arī tika pieminēti. Nu, lai precizētu šos jautājumus, kas attiecas pirmām kārtām uz pārskaitījumiem. Mēs joprojām domājam, ka nepietiek elastības šajā jautājumā un ka 23. Par, grozījums par 24. pantu, nu, zināmā mērā eh, vēl atpaliek eh, no, no atbilstīga, atbilstīga režīma nodrošinot saskaņā ar Lisabonas līgumu. Otrām kārtām par šo dalīto pārvaldību. Mēs ņēmām vērā, protams, Greslas kundas priekšlikumus par uh, nacionālajām deklarācijām. Nu, šobrīd uzskatām, ka tas būtu mazliet pāragri tomēr tādas īstenot. Un pat tiešā veidā pāriet uz šo posmu. Es domāju, ka tomēr vajag palikt pie mūsu priekšlikuma, pie, lūk, šīs pārvaldības sapt paziņojumiem, deklarācijām ticamības deklarācijām un nevis uzreiz pāriet tālāk pie kalnām. Tātad paldies par šiem punktiem, kas tikko esam spējuši nodrošināt attiecībā, piemēram, uz ēku jautājumiem. Eh, te tiešām esam nonākuši pie tātad ļoti laba posma tālākam darbam, kas mums ļaus, kas mums dos iespējas virzīties uz priekšu. Nu, kas ļaus dokumentus likt priekšā daudz tādā vieglāk, atvieglotākā veidā un procedūrā. Trīs piezīmes attiecībā uz Bostaka kunga izteikumiem. Piekrītu tas tam, ko viņš teica attiecībā uz 384. grozījumu. Otrām kārtām pilnībā piekrītu arī tam, ko viņš teica par eh, laika grafika jautājumiem, piemēram, lūk, revizijas palātas ziņojumu sagāt, sagatavošanu un datu saņemšanu no komisijas puses. Es domāju, ka te jau, nu, tas jau pareizi tika pieminēts. Un trešais, ko gribēju teikt, gribu atgādināt eh, šeit, eh, nu, kāds bija Basta kunga secinājums, ka jā, galvenā atbildība, protams, pārvaldībā ir arī lielā mērā komisijai. Un nebūtu pareizi, ja parlamenta teksts pārāk precīzi detalizēt, nu, detalizēti pateiktu to, kā tad komisijai jārīkojas, jo kaut kāda veida, nu, rīcības brīvībai ir jā, jābūt arī komisijas rokās, citādi mēs varētu padarīt visu šīs funkcijas un institūciju darbu, nu, tādu nelīdzsvarotu, nesabalansētu. Paldies! Liels paldies! Tagad lūdzu Inga, bet eh, patiešām eh, ņemiet piemēru no komisijas un izskieties tikpat īsi. Juta, es varu arī neteikt pilnīgi neko. Es uh, visu jau zinu, man ir vienmēr tāda sajūta, ka uh, būtu labi, ja kolēģi saprastu, kas īsti notiek šo plānu īstenošanā. Paskatieties, lūdzu, man šeit priekšā ir piramīda. Ana Jensena, lūdzu, skatieties, ne viņa neskatās šajā uh, virzienā. Šī ir situācija pētniecības pamatprogrammā. Te ir noteikumi, kas ir jāizpilda uh, saņēmējiem. Katrs no šiem aplīšiem apzīmē kādu noteikumu. Tie ir komisijas iekšējie noteikumi, veseli 20, pēc tam katrai programmai ir pašai savi noteikumi. Ir uh, jāsaka, ka te patiešām ir tāda pamatīga noteikumu grāmata. Mani noteikumi ir šeit augšā. Uh, jo tas, ko es neatrodu šeit augšā, ir atrodams šajās, šajos noteikumos zemākajos piramīdas posmos. Mēs dažus esam pacēluši tik augstu, ka brīžiem jau rodas pretrunas. Ir jānodrošina, lai šādu pretrunu nebūtu. Tieši tāpēc viss, ko šeit esmu iekļāvis, un te ir runa par uh, pavisam lielu noteikumu skaitu, tomēr atrodas šeit lejā. Mēs uh, eh, nosūtīšu tā, lai visi var apskatīt šo dokumentu. Tāda ir šī informācija. Tas uh, tika veidots pētījuma ietveros, kuru tika pētīti šie fondi. Tie ir 20 noteikumi no 208 noteikumiem, kas, mūsuprāt, ir vissvarīgākie. Tie ir jautājumi par budžeta korektūrām, par pārvedumiem. Mums liekas, ka vajadzētu to visu darīt vienveidīgi. Ja mēs eh, to nedarīsim, uzskatot, ka gan jau pārējie to paveiks, tad, diemžēl, mums nebūs iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā. Tieši tāda ir šī jēga. Es, protams, saprotu to, ko jūs teicāt, bet, diemžēl, viss ir pārāk teorētiski. Problēma pastāv, mēs cenšamies to atrisināt. Jau septiņus gadus strādāju pie mm, Eiropas fondu īstenošanas problēmām, un mēs nevaram tās vienkārši visas atmest malā. Es sāku īstenībā pilnīgi no otra gala. Par dalībās ticamības deklarācijām Mēs esam sev jautājuši, kas tad, ir īsti, kas tad īsti ir šī deklarācija. Mēs esam mēģinājuši pirmām kārtām runāt par saturu, bet diemžēl tas nav tik vienkārši. Franciska, es vēlētos teikt, ka ārlietu komitejas atzinumā iekļautais tiešām tiks ņemts vērā. Tāpat arī esam iekļaujuši līdzīgu grozījumu par atbalstu. Ja runa par 55. punktu, kāpēc gan to nevarētu iekļaut 78. pāntā? Mums te vienkārši vairs pietrūks vietas. Es vēlētos pateikties īpaši arī revīzijas eh, palātai par viņu iekļautajiem grozījumiem. Tas, ka viņiem nepatīk šis kalendārs, tas mums jau bija skaidrs. Ir jāatcerās, ka esam iesnieguši šo priekšlikumu saīsināt laika termiņu, bet eh, parasti debatēs tiek runāts par to, vai mēs visu norādīsim, vai arī mēs visu akceptēsim. Līdz ar to man šeit nerodas nekādas problēmas. Mēs varētu to darīt, bet mums obligāti tas nebūtu nav jādara. Mēs redzam, kas notiek, kādu informāciju, piemēram, saņem ASV kongress. Piemēram, ASV kongress saņem iekšēja audita ziņojumus. Un galu galā, ja jau kongresā pārstāvi var to saņemt, kāpēc gan mēs nevarētu šādu ziņojumus saņemt? Ir jāatcerās, ka šie noteikumi par to, ka mēs ne visu lētu kā saņemam, uh, Eh, par to tika runāts eh, pagājušajā nedēļā ļoti lielā tiesas prāvā. Ja runa par to, ka kā pilsonis var vērsties eh, tiesā un pēc tam arī uzvar šajā procesā, tad, manuprāt, mēs kā parlaments šeit parādāmies tādā ļoti bēdīgā lomā. E, es vienmēr esmu vērsusies pret šo publiskošanu, jo, manuprāt, iekšēji ziņojumi uzlabo disciplīnu iestādē. Man, diemžēl, nav pārāk daudz laikā. Es vēlētos teikt, ka nākam trešdien būs eh, mūsu darba grupa, un tur pusotru stundu mēs varēsim runāt par budžeta regulu. Paldies un tiksimies Strasbūrā. Labi. Tādā gadījumā mēs. Uh, Nē, mēs nevaram te pievērsties uh, Raimaram Bēgiem. Mēs pievērsīsimies Haglunda kungam, jo viņam drīz būs jādodas prom. Vai viss kārtībā piekrītat šādai lietu kārtībai? Labi. Tad runāsim par zaļo grāmatu no izaicinājumiem līdz iespējām. Paldies, priekšādādās kundze, paldies arī Raimeram, ka viņš varēja mani samainīties. Izteikšos pavisam īsi. Mēs eh, vēlamies īsi apspriest grozījumus un arī iespējamos kompromisus par šo atzinumu. Šis atzinums ir ļoti svarīgs. Pozitīvi ir tas, ka šķiet, ka pastāv politiska vienošanās par svarīgākajām lietām. Tāpat arī es vēlētos pateikties kolēģiem par labajiem grozījumiem. Ir jāsaka, ka ne visi grozījumi vēl ir pārtulkoti, tāpēc dažus grozījumus, diemžēl, nevarēju saprast bet ar politisko konsultantu palīdzību šķiet esmu saņēmis visu vajadzīgo informāciju. Esmu sagatavojis jau divus kompromisa grozījumus un vienu mutisku grozījumu. Bez tām daudz no grozījumiem ir labi, un es plānoju uh, ieteikt balsot pozitīvi par šiem grozījumiem. Manuprāt, tie ir pietiekami konkrēti, līdz ar to nav uh, vajadzīgs kompromisa grozījums. Es vēlētos uzrādīt, kā mums ir jāsaprot, kāda ir attiecības ar kohēzijas fondiem un uh, pētniecības resursiem, kas ir pieejami Eiropas Savienības budžetā. Mums vajadzētu nodrošināt sinerģiju, šķiet, ka viss tam piekrīt, bet tajā pašā laikā vajadzētu izvairīties no pārklāšanās. Mums ir arī vienlaicīgi jāsaprot, kāds tad ir šis līdzsvars. Centīšos to iekļaut pirmajā kompromisā, labprāt arī izklausīšu jūsu uh, sakāmo. Tāpat arī otrs kompromiss attiecas uz MVU finansējumu. Manuprāt, arī šis jautājums ir svarīgs. Lielākā daļa parlamenta deputātu piekrīt, uh, ka šis zīmīgs. Tāpat arī ir jādomā par Uh, SME specific bank that is mentioned in the actual report. Par neobligātajiem aizdevumiem, uh, Tāpat arī ir jāatcerās, ka tieši par šādiem jautājumiem šajā cīmā ir runa. Esmu gatavi, esmu centies izveidot kompromisu, balstoties uz kolēģi iesniegtiem grozījumiem. Tas ir viss, ko esmu paveicis līdz šim. Labprāt uzklausīšu jūsu komentārus un arī darbošos pie atzinuma uzlabošanas. Paldies! Lielas paldies! Ir pieteikušies divi runātāji. Kavaljo un Mīgels Portes. Thank you very much. Uh... Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties referentam. Mēs esam iesnieguši tautas partijas vārdā vairākus grozījumus. Galvenais mērķis bija stiprināt dažus no tiem punktiem, ko šeit atzīmē jau referents. Viens ir par ceļu karti, kā apvienot dalību valstu ieguldījums Eiropas Savienības fondus, gan publiskos, gan privātos, tā lai būtu tāda ceļa karte, lai 3% IKP tiktu ieguldīt zinātnē un pētniecībā. Bez tam iesniedzam arī tādus grozījumus, kuru mērķis ir radīt sinerģiju starp eh, zinātnes pētniecības fondu, struktūru fondiem. Uh, Tāpat arī zinātnes iekšienē, izmantojot CIP programmu un EIT programmu, tātad konkurētspējas un inovāciju programmu un Eiropas institūtu un inovāciju un tehnoloģiju finansējumu. Tas ir līdzīgi tam, kā saka, piedāvā referents, bet mēs tikai pastiprinām šo tekstu redakciju un paskaidrojam. Par MVU runājot, mēs. Uh, aizstājām šo te MVU banku ar vārdiem, ka ir nepieciešamas konkrētas elastīgas programmas, lai maziem vidēju uzņēmumu varētu saņemt finansējumu zinātnēm pētniecībai. Tas arī ir viss no mūsu puses. Paldies. Jā, ja, jetzt Miguel un... Mēs paldies, Migels un pēc tam Barbara. Nu, eu cred că am sprent uma... Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka šis atzinums ir labs. piedāvātie kompromisi mums ir ļoti pieņemami. Mums nav nekāda iebilduma pret pirmo kompromisu. Es domāju, ka mums ir jāpaturprātā, ka šajā te pirmajā kompromisā piedāvātais atsevišķais fonds arī kā atsevišķi jāsaglabā. Mums ir nelielas šaubas par B kompromisu un par jauno versiju, kas tajā parādās patiesību sakot, mums ir zināmas problēmas ar risku dalīšanas finanšu fondu, kas ir instruments, tātad šis Risk Sharing Financial Facility līdz šim nav palīdzējis MVU un tam nav arī iespējams palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem. Tas ir instruments, kas daudz tiek izmantots, taču to izmanto lielie koncerni un nevis mazie vidējie uzņēmumi. Uh, Mm, tādēļ es šo instrumentu pārāk negribētu izcelt. Manuprāt, tas nepalīdz maziem vidējiem uzņēmiem. Man labāk patīk sākotnējā teksta redakcija. Un tālāk vēl jautājums par to, vai mēs veidojam Eiropā speciālu banku, kuras uzdevums būtu palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem. Nu, es domāju, ka patiesībā Mēs šeit runājam par investīcijām, kas ir mazākas par 50 miljoniem eiro. Man nav nekāda iebilduma pret šādas bankas izveidošanu vai pret EIB filiālas izveidošanu, kas palīdzētu maziem vidējiem uzņēmumiem. Šaubas man ir par to, vai Eiropas Investīcija bankai ir prasmes, kas palīdzētu sadarboties ar MVU. vai EIB darbība ir piemērota maziem vidējiem uzņēmumiem, runājot par kapitāla apjomu un darbības iestrādēm un prasmēm. Gribētu aicināt referentu vēlreiz pārdomāt šo jautājumu. Iespējams, ka mēs varam ar šo atzinumu atrisināt priekšlikumu piedāvāšanas veidu. Paldies! Grazie, prezident! Bārbarai vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu arī papildināt debatas ar saviem komentāriem, gribu pievienoties tiem, kas Haglund kunga augstu kvalitatīvo darbu šeit atzīmē un uzteica. Arī es uzskatu, ka tas ir labi paveikts darbs. Ja runājam par grozījumiem, Manuprāt, tie ir palīdzējuši radīt sasaisti ziņojumu iekšienē. Ziņojums kopumā ir ļoti plašs. Lies paldies par to, ka ņēmāt vērā manu devīto grozījumu, kurā runa ir par lielākas uzmanības pievēršanu universitātēm un zinātnes pētniecības centram, centriem, jo tie ļoti palīdz ievies dažādus novatoriskus risinājumus. Domāju, ka ir nepieciešama labāka sadarbība starp komisiju un Eiropas investīciju banku. Neapšaubāmi var arī uzlabot šo te risk sharing financial facility. Inga. Paldies, Inge. Es vēlējos uzdot jautājumu, vai mēs zinām, eh, kas notiek ar šo eh, riska eh, instrumentu, riska pārvaldības instrumentu. Manuprāt, šī situācija ir diezgan slikta. Ich, ich glaub, das war, das war, um, alles... Šķiet, ka tieši to tikko teica Migels. Jā, tā būtu atbilde uz jūsu jautājumu. In the, um hearings organized by ITRE. We have asked the... ITRE tika organizēta uzklausīšana, mēs piecinājām VU un uzdevām viņiem jautājumus par šo fondu. Un viņi teica, ka projekti, kas ir vērti 25 miljonus eiro, tad, tad darbojas šī sadarbība. Bet ja projekti ir mazāk vērti nekā 25 miljoni, tad EIB deliģē šo aizdevumu pārvaldību dalību valstu bankām. Dažās valstīs tas darbojas labāk, citās sliktāk. Nu, piemēram, Portugālē šāda sistēma nav pietiekami iedarbīga. Uh, ir saņemtas ļoti daudzas sūdzības par to, ka MVU nespēja saņemt e, šāda veida atbalstu no nacionālajiem kontaktpunktiem, proti no bankām. Jā, iespējams, tad mums varbūt e, vajadzētu kopumā likt e, lielāku uzsvaru uz bankām dalībvalstīs, lai tās varētu pārņemt šo dalībvalstu administrāciju. Džek. Uh, well, thank you, uh, Madam Chairman. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tagad saprotu, cik grūti ir izprast tekstu dažreiz, ja tas ir tulkots dažādās valodās. Man vajadzēs prasīt referentam, ko nozīmē viens vai otrs grozījums. Uh, Es turpināšu to ideju par universitātēm un zinātnes pētniecības centriem. Man pārsteidz tas, ka šur komitejā mēs ļoti daudz runājam par ekscelenci, par izcilību. Vai mēs pietiekam daudz runājam par šo te astoto zinātnes pētniecības ievadu programmas kontekstā par šo te ekscelences jēdzienu? ja mēs vēlamies tērēt naudu, tad mēs, protams, vēlamies, lai par to arī kaut kas tiktu iegūts, piemēram, ekscelenci. Jā, pareizi. Es eh, gribētu teikt, ka nāsmu visu tā ļoti precīzi ilusējusi, ko Kārlis rakstīja, bet mēs tātad pieprasām izcilību, un arī Sora komitejā mēs eh, teicām, un arī šeit tas ir pieminēts, ka mēs eh, vēlamies paņemt līdzekļus no reģionālajiem struktūra fondiem un pēc tam uh, veidot šos pakāpienus uz izcilību un tos arī finansēt. Iespējams, ka laika gaitā, tad, kad balsosim par zaļo grāmatu kopumā, ka tas parādīsies vienā vai otrā vietā. Kārli, noslēgumā briefly. Uh... Jā, es pavisam īsi gribu pateikties kolēģiem par labajiem komentāriem. Pamatojoties uz tiem, mēs varam vēl labāk izstrādāt dažas lietas. Es sākšu no pēdējiem komentāriem. Runājot par izcilību, mums jāņem vērā, protams, tas, cik lielā mērā vēlamies iesaist, piesaukt šo iedzienu budžeta komitejas atzinumā, ko piedāvājam itrei. Es piekrītu jums pēc būtības, taču jāstāsta, ko mēs varam atrast pēc formas. Uh, Tālāk, ja mēs runājam par šo uh, risku sadalīšanas fondu, es domāju, ka mums uh, ir jāizstrādā tiešām uh, eh, šīs priekšlikums. Uh, dažādu politisko grupu pārstāvi varētu sanākt kopā un mēģināt eh, rast jaunas idejas, lai varētu palīdzēt eh, maziem vidējiem uzņēmumiem. 25 miljoni eiro ir diezgan liels, un mums vajadzētu piedāvāt arī mazāka mēroga atbildību atbalstu. Es domāju, ka mēs varētu organizēt īsu tikšanos ar ēnu referentiem, lai izstrādātu labāku priekšlikumu. Sazināsimies pa ēpastu, e ar to es arī beigšu. Lielas paldies! Un, protams, ka šeit ir runa par kopīgu darbu, jo grozījumu iesniegšanas termiņš jau sen ir uh, aiztecējis. Tas bija 16. jūnijā. Mūsu nākamajā sanāksmē mēs balsosim par šo atzinumu. Tas notiks vai nu 12. vai 13. jūlijā. Rūpniecības komitejā pēc vasaras atvainājuma pirmajā komitejas nedēļā notiks balsojums, un pēc tam eh, septembra otrajā plenāra sesijā notiks galīgais balsojums. Tagad eh, pievērsīsimies pārskatīšanai. Nē, tomēr tā nebūs pārskatīšana. Raimeram tūlīt došu vārdu, bet es vēlētos teikt, ka ir notikusi kļūda. Kobu uh, News eh, ir eh, notikusi kļūda. Nu, tā ir tāda skaista kļūda. Un ne visiem tā uzreiz, uzreiz uzkrita. Pēdējā punktā ir teikts, ka tāpēc šo jautājumu varēs galīgi pabeigt budžeta trilogā 11. jūlijā. Īstenībā tur vajadzētu teikt pretējo to nevarēs eh, pabeigt. Bet eh, mājaslapā tas jau tika izlabots. Raimer, lūdzu. Raimer, tu mums vēl pastāstīsi, kāpēc mēs nevarēsim šo jautājumu pabeigt. Jā, es gribētu teikt, ka teorētiski būtu iespējams un arī būtu pareizi censties panākt risinājumu trialogā, bet, diemžēl, uh, Eh, padome nav spējīga izpildīt savus uzdevumus. Nu, padomes puse tātad nav spējīga to izdarīt, un dažas eh, delegācijas padomē arī pauž viedokli, ka, ja runa par pārskatīšanu, tad eh, vajadzētu gaidīt 15. oktobru, tad, kad tiks slēgts lauksaimniecības budžeta gads. Pēc tam arī tad varētu runāt par atsevišķiem pārskatīšanas elementiem taču ir jāatcerās par laika grafiku, par e, to, kas notiks tad, kad mēs runāsim par 2009. gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Mums ir arī jādomā par to, vai būs prātīgi šādā veidā rīkoties. Un pretējā gadījumā IT ir tiešām notāks ļoti grūtos apstākļos. Es domāju, ka būtu labi, ja delegācijas padomē rīkotos Tāpat arī ir e, jāatcerās, ka padome šeit kļūst par upuri uh, balsošanas procedūrai. Mums bija ļoti grūtas diskusijas par Lisabonas procedūru, kā mēs uh, interpretēsim šo 21. līdz 23. pantu, kādu vairākumu mēs šeit uh, nolēmsim, vai tas būs absolūtais vai kvalificētais vairākums. Un, protams, ka e, šai, šam, e, šam, šai vienprātības principam, vienbalsības principam ITER tagad ir kļuvis par upuri. Anna Jensena prezentēja ziņojumu par vizītu uz Kadarašu. Kolēģi, kas bija tur uz vietas, ir izteikušies par to, ka ir pareizi virzīt šo projektu uz priekšu, tāpat arī ir jāatcerās par pārvaldu, pārvaldības struktūras uzlabošanos, tāpat arī mums ir jāatcerās par eh, pārvedumiem no otrās un no piektās kategorijas. Tāpat arī par 64 miljonu pārvešanu no 7. Mm, pamat, mm, pētniecības pamatprogrammas. Šo pēdējo punktu mēs skatām kritiski. Es eh, īsti nezinu, vai informācija ir pareiza attiecībā uz šo ciparu. Diskusijas um, eh, padomē saistījās ar to, ka varētu šo summu pat palielināt līdz 460 miljoniem, bet eh, balstoties uz eh, to nav nekādas vienošanās. Tieši tāpēc ir ļoti grūti izvērtēt, eh, kas īsti lauksainiecības budžetā varētu palikt pāri. Tāpat arī mums ir skaidri jāsaprot, ka ehek finansēšana, ekolī baktērijas seku, uh, nu, likvidēšana ir saistīta ar tiesas spriedumu. Te ir runa par sociālo uh, pārtikas produktu programmu, un varbūt arī te parādīsies brīvi līdzekļi. Līdz ar to ir jāatcerās par stratēģijām, kādas mēs vienmēr esam piemērojuši. Mums ir jāatcerās arī par otro kategoriju, mēs esam to nodrošinājuši ar attiecīgiem skaidrojumiem, ka tad, ja nu galu galā rezervē nebūs pietiekama, tad mēs apņemamies sniegt eh, finansējumu vēlāk. Tātad mēs esam izņēmuši līdzekļus no otrās kategorijas un esam virzījuši šo jautājumu priekšu caur budžeta iestādēm, tādējādi atrisinot šo jautājumu. Kāpēc gan šoreiz mēs nevarētu rīkoties līdzīgi? Mēs varētu skaidri norādīt, ka padomu uzņemas ļoti lielu atbildību, ja tā uh, tik ļoti spēlējas ar laiku, ja tā apzināti uzskata, ka 2012. gada un ITER papildu finansējums tiek vienkārši sapludināts kopā. Tad šķiet, ka rudenī atkal atsāksies problēmas. Padomē vajadzētu saprast, ka tā nonāks ļoti grūtā situācijā, jo rēķinus nevarēs noslēgt rudenī. Tāpat arī ir jāatcerās par eh, starptautisko ietekmi. Ir jāatcerās, ka šeit eh, uz spēles tiek likta Eiropas Savienības ticamība, jo tā ir viena no galvenajām spēlētājām šajā projektā. Tādējādi es vēlētos aicināt komisiju darīt visu iespējamo, lai pārliecinātu padomi. Ir jāmēģina censties rast risinājumu pirms novembra tikšanās. Mums nevajadzētu gaidīt līdz lauksainicības gada noslēgšanai. Mums ir jārunā par tādiem saprātīgiem skaitļiem. Mēs īsti arī nezinām, ko Ungārijas prezidentūra domāja ar šiem 600 miljoniem eiro. Mums ir jārunā par kopējiem skaitļiem. Arī padomē tiek runāts par uh, Eh, kopējo summu, kas būs vajadzīga līdz 2013. gadam šajā dimensijā. Tāpat arī ir jādomā par līdzekļu pārverzīšanu un par dažādiem finanšu instrumentiem. Pašlaik šī situācija tiešām ir ļoti sarežģīta un tieši tāpēc nav nekādas iespējas eh, trilogā mm, tā nopietni piedalīties diskusijās. Šķiet, ka padomas būtu gatavs rīkoties, bet padome nav pildījusi savu darbu. Uh, Hartonga kungs lūdzu. Vēl ik ap volgende vraag, meneer Beuge. Liels paldies priekšādātā. Es gribēju uzdot jautājumu Beigas kungam. Eiropas parlamenta lēmumā, es atvainojos padomas lēmumā un arī jūsu vārdos, dzirdams, ka lūk, attiecībā uz ITER finansējumu un saikni 2012. gada budžetu. Uh, Nu, tās ir divas lietas, kas jāskata kopā, un turklāt jāveic pārskatīšana. Tātad tas nozīmē, ka padomē vienprātīgi jāpieņem lēmums, paturot to prātā. Vai jūs nesat uztraucies par to, ka virkni dalību valstu nākamgad, piemēram, nu, vēlēsies pieturēties pie tādas nulles punktu ievērošanas šajā budžeta līnijā? Also, Es, es gibt, nur, nur, nur mal eben zur Klarstellung. Es gibt. Es gribētu tikai eh, pateikt, lai visiem būtu skaidrs. Eh, ir redzams, ka padoma vēlas darboties pēc vienprātības principiem. Mēs tagad strādājam pēc starpiestāžu nolīguma nosacījumiem, un tas nekādā ziņā neapšāba šo situāciju. Uh, Šeit galvā nav runa par lielu uh, visa finanšu plāna pārskatīšanu, šeit ir runa tikai par tādu nelielu pēdiņās pārskatīšanu. Līdz ar to tas viss nav jādara vienlaicīgi. Briti arī ir ieinteresēti ITER finansējumu piešķiršanā, un Bri Lielbritānijas zinātnes ministrs jau ir uzrakstījis vēstulī, norādot, ka mēs vēlētos, lai Eiropas parlaments atbrīvo finansējumu ITER. Ir pilnīgi skaidrs, ka arī Lielbritānijā pastāv šāda, šāda situācija, ka viņi vēlas, lai ITER tikt finansēts. Surjan, lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji. Godātie kolēģi, esmu gandrīz pārliecināts, ka neesmu vienīgais šeit, kuram ir tāds deja vu iestājies. Uh, Nu, piemēram, kaut vai pirms nezinu gadu Leo diskusijas bija tieši tādas pašas. Un mans secinājums līdz ar to ir šāds. Jo nepareizāka situācija, jo neskaidrāks, jo varbūt tas labāk nākotnē. Un viens ir skaidrs, Eiropas budžets saskaņā neseno regulējumu ir pilnīgi nepiemērots šāda veida projektiem, nu kā piemēram Galileo un ITER. Es domāju, Mums vajadzētu reizi pa visām reizēm sagatavot jaunu regulu. Ir pienācis, es domāju, īstais laiks, jo, lūk, mums gaida jaunais daudzgadu finanšu plāns, un tā varētu būt laba iespēja censties un pā, censties pārvaldīt šos risinājumus tā, ka būtu ilgspējīgs risinājums. Nu, vai mums tas izdosies vai ne, tas ir mazliet pārāk arī secinājums, bet katrā ziņā vēsts ir pilnīgi skaidra. Jo šobrīd saprotam, ka mēs nespējam saprātīgā un Um, sabiedrībai saprotamā veidā nonāk pie risinājuma. Un tāpēc nāsmu visi īpaši neapmierināts ar to, ka situācija ir tāda, kā tā ir, nu tā tad šausmīga. Es patiešām domāju, ka pēc tā, kas notika Japānā šobrīd, ļoti daudzas valdības arī jūt, ka nav pietiekams finansējums šim projektam Un līdz ar to lēmums, es domāju, tiks pārcelt uz vēlāku un vēlāku laiku, bet galu galā man tomēr gribētos, lai šis projekts saņemtu pozitīvu atbalstu. Es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šeit parlamentā arī par to pat, pateiktu, respektīvi teikt, ka mēs atbalstām šo projektu. Bet, nu, protams, ir jāmeklē saprātīgi risinājumi. Mēs nevaram darīt tā, ka, lūk, šogad līdzekļi ņemt no, tiek ņemt no šīs budžeta kategorijas, nākamgad no kaut kādas citas līnijas, tad no lauksēmniecības, tad vēl kaut kā un tā tālāk tā joprojām. Tā Es domāju, ka tas nav pieņemams ilgtermiņā. Paldies! Nākamā runātāja tālāk. Paldies, priekšsādātāji! Nezinu, vai tā tāda sagadīšanās, ka šie divi temati ar vienu atkal uzpeld mūsu darba kārtībā un pārsvarā tas notiek mandāta sākumā, bet jebkurā gadījumā mums šobrīd nav īpaši daudz informācijas par, to, par šo priekšlikumu. Nu, varbūt no komisijas šis priekšlikums nāks, bet šķiet, ka padomu nebūtu negrasās būt viensprāts par to. Šķiet, ka viņi ir pārlikuši uz vēlāku laiku lēmumu pieņemšanu par finansējumu attiecībā uz ITER. Rezultātā mums nav nekāda konkrēta priekšlikuma, ko apsvērt, bet, nu, jebkurā gadījumā parlamenta nostāja Un šai komitejā nostāja taču nav mainījusies. Ir plašs vairākums visās grupās un deputātu kopskaitā, kas aizstāv ITER projektu, atbalsta to. Uh, mēs uzskatām, ka tam ir vajadzīgs vairāk finansējumu, bet nepiekrītam tam, ka, tā, ka projektam līdzekļi tiek piešķirt no citādām līnijām. Un uh, šī nostāja, jāsaka, šī attieksme uh, parlamenta padomē nekāds izmaiņas nav ieviesusi. Ir daži tādi, kas saka, lūk, var jā, no rezervēm piešķirt šos līdzekļus un tam līdzīgi. Bet, ja skatāmies uz padomus priekšlikumu, tad tas arī ir viss, ko viņi dara. Kāpēc mēs nevarētu censties vienoties par to, par ko jau pastāv zinām vienprātība, respektīvi, ka mēs izmantojam daļēji šīs pieejamās rezerves, rezultātā finansējums nedaudz tomēr tiek no, no, nodrošināts, tad eh, satrauktie pārti nomierinās, un pēc tam mēs varam turpināt projektu, neapdraudot tā turpināmību jau šobrīd. Nu, varbūt laika gaitā mums, mums tomēr nāksies sagaidīt 15. oktobra, um, lai pieņemtu šo lēmumu, jo tad mēs redzēsim, kāda veida rezerves tad paliek mūsu rīcībā. Nu, tas būtu tāds neliels solis varbūt uz priekšu. Un jāpaturprātā padomas nostāja, domāju, ka komisija, es eh, atvainojos, komiteja varētu tātad šīs abas pieejas mēģināt satuvināt. Jo ir taču kaut kādas lietas, par ko esam viensprāts. Jo citādi padomu iespītēsies, nāks tik lē ar saviem priekšlikumiem, ar vien vairāk tie būs attālināti no tā, ko domājam šeit parlamentā. Un nu, varbūt mēs varam vienoties par kaut kādu vienu lietu, vismaz vienu posmu, kurā esam viensprāts. Jetzt an, bitte. Tagad Dāni Jensen. Paldies! Ir, protams, saprotami, ka nav viegli izprast, kur tad ir šī problēma, ja parlamentā un padomē vairākums uzskata, ka projekts ir atbalstāms un finansējams. Nu, protams, vienmēr pastāv zināms neskaidrības Un e, mēs to, protams, arī konstatējam. Lūk, kad arašā viesojoties to skaidri redzējām. Visi, kas bija projektā iesaistīti, viņi teica, jā, protams, riska pastāv, tas ir pētniecības projekts. Tās ir lietas, par ko vēl nav zināms. Nezinām, kas piepildīsies no tā, kas ne, kas pierādīs sevi, kas ne. Un viens no lielākajiem riskiem ir tāds, ka projektā iesaistīts ļoti daudzas valstis un ļoti daudzas interesētās puses. Nu, jau redzējām, ka Japāna tagad, lūk, šīs semestrītes rezultātā Eh, sastopas ar problēmām savu saistību izpildē. Jo nu, viņi ir tie, kuriem vajadzēja ražot atsevišķi šīs detaļas attiecīgajām iekārtām, un šīs fabrikas ir, ir eh, nu, tā tad nespēja to darīt, jo tas ir bojāts. Un tā tas vienmēr notiek starptautisku sarunu un starptautisku vienošanos rezultātā, un tas nekad nav viegli. Bet piekrīt Raimeram, ka vajadzētu būt tomēr iespējamam padomēju un parlamentam vienoties vismaz par kaut kādu veidu kopīgu deklarāciju pirms rudens. Pirms pienāk rudens, un tad mēs lūk varam teikt, ka, nu, atradīsim līdzekļus ITER. Gan padomu, gan komisija ļoti labi zina, eh, par ko ir nobežies parlaments, respektīvi, mēs nevēlam, lai šis, nevēlamies, lai šis projekts notiktu uz citu projektu, pētniecības projektu rēķina. Tātad, nu, mēs vēlamies šīs pārējo projektu ambīcijas saglabāt. Nu, tāpat nevēlamies, lai tas skaitē pētniecība enerģētikas jomā, uh, kur varbūt rezultāti būtu pieejami daudz ātrāk jau rīt. Nu, tā tad vajadzētu šīs ambīcijas paturēt prātā, un mēs taču zinām, ka tad, kad uzsākām šo finanšu gadu, zinājām arī, kāds būs aplēses finansējumam. Zinājām arī, ka tiks nodrošināts finansējums var mazliet vairāk par 840 miljoniem, ko bija paredzēts ņemt no otrās kategorijas un no piektās kategorijas. Uh, Mēs gan nezinām, kāda šobrīd ir situācija, mēs runājam, lūk, saka te pa gurķiem un nezinu ko. Bet es domāju, ka varbūt tomēr būtu palīdzīgi, ja komisija iesaistītos darbā un nāktu klajā ar kaut kādām konkrētām idejām, kāda tad būs situācija otrajā kategorijā, ņemot vērā situāciju, kas šobrīd visiem ir zinām. Vai mums ir tiešām jāgaida līdz oktobrim? Es domāju, tas nav pieņemami. Es zinu, ka komisija uzskata, ka lūk, padomju jau ir pavirzījusies priekš, jo iesākumā tā teica, lūk, ka visi līdzekļi ir tikai pārvietojums, un tagad viņi ir piekrituši tam, ka atsevišķi līdzekļi tiek ņemti no otras kategorijas, bet es domāju, ka mums arī ir ļoti spēcīga nostāja un pamats teikt, ka mums vajadzētu ņemt mazāk līdzekļus no pētniecības projektiem un vairāk no citurienes. Un pilnīgi noteikti mums vajadzētu šādu kopīgu deklarāciju, kur mēs teiktu, ka šie līdzekļi tiks atrast. Es domāju, ka ir pilnīgi nepieņemam tas, ka komisija uzskata, ka viņiem būtu tagad jāizdara spiediens, respektīvi jāsaka, lūk, mums cilvēki tiks atlaisti Lielbritānijā un tā tālāk, džet projekts nevarēs saņemt finansējumu. Nē, mēs nevaram šādu veidu lēmumus pieņemt zem spiediena. Es domāju, ka nekas no tā, ko darām, nedrīkst kaitēt džet projektam Lielbritānijā. Un es domāju, tas šajos apsvērumos jāpatur prātā, bet šāds spiediens ir nepieņemams. Jetzt Ingeborg. Tālāk Ingeborg Gresla. Es arī biju klāt eh, Kadarašā, mēs lūdzām informāciju, bet, eh, diemžēl, līdz pat šai dienai neesmu saņēmuši šo informāciju. Kā tad es to saņemšu? Jetzt habe ich noch Helga, dann. Helga, pēc tam Hartonkungs un pēc tam Tuhings. Laslo un Anne Jens. Nu, pilnīgi atšķirībā no Nāšlo un Annas Jensens un sociālistiem, mēs grīnie zaļie, atvainojos, neatbalstām šo projektu. Eiropas eh, budžets, mūsuprāt, nespēja nodrošināt tās summas, kas vajadzīgas šim milzu projektam. Uh, Un, ja tas spēj to nodrošināt, tad tādā gadījumā tas var notikt tikai lūk ar pārvietojumiem, un to sociālisti un citi savukārt nevēlas. Tāpēc domāju, ka tā tad neatrisinām problēmu, jo labu risinājumu šeit nav. Kas attiecas uz Japānas problēmu, tad jāsaka, tā jau nav tikai Eiropas Savienība, kas piedzīvo problēmas ar finansējumu. Un es domāju, ka tāpēc varbūt mums vajadzētu vismaz censties uh, meklēt citu pieeju meklēt līdzekļus starptautisku vienošanos rezultātā. Un um, paši mēs varētu attālināties, distancēties no šī projekta, jo tie ir pašā būtības līmenī, finansējuma līmenī un arī diplomātijas līmenī šeit pastāv ļoti liels problēmas, kas, manuprāt, ir vēl sliktāk, un to es esmu vairāk kārt teikusi, jo debats, jāsaka, ir bijušas atkal un atkal. Mēs gal galā atņemam līdzekļus pētniecības projektiem, kas, kas pievēršas atjaunīgiem resursiem un, un tā tālāk. Un es domāju, tas ir pilnīgi nepareizi. Tas nāk par sliktu pētniecībai enerģētikas jomā, nevar nest līdz ar to labus eh, rezultātus, kas varētu būt ļoti strauji, kas varētu drīzi uh, Un rezultātā mēs šeit ieguldam kaut kamī, kas rezultāts varētu nespēs 30, 40 gadiem. Ja 2020. gada stratēģijā mēs runājam par atjaunīgajiem enerģijas resursiem un par to, kā vislabākā veidā nodrošināt ilgspējīgu enerģētikas sektoru, tad šajā gadījumā mūsu pieņemtais lēmums ir ļoti nepareizs. Projekts ir ārkārtīgi dārgs, skaidru rezultātu nav šobrīd paredzamu, un es domāju, ka mums nevajadzētu par to maksāt naudu. Labi, es tagad nosaukšu tos runātājus, kas ir pieteikušies runāt, un pēc tam es slēgšu šo sarakstu, jo ir jāatcerās, ka mēs esam diskutējuši par to jau daudzas reizes. Es nezinu, vai mēs atradīsim šeit jaunus argumentus. Tad Hartonga kungs, Džeims Ellis, Migāls Portašs, pēc tam komisija vice ģenerāldirektors Štromērkungs no pētniecības ģenerāldirektorāta pēc tam Raimers, un tad arī viss. Hartunkungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, izteikšos ļoti īsi. Šķiet, ka Eiropas parlaments un jo īpaši budžeta komiteja pieņem, ka padome nebūs vienbalsības. Nu, šajā jautājumā es par lēmu neesmu jurists, taču zinu, ka vismaz trīs vai četras dalību valsts, ieskaitot arī manēju, uzskata, ka ir nepieciešams vienbalsīgs lēmums šajā jautājumā. Es gribu uzdot Beigskungam jautājumu, kā, kāpēc viņš ir tik drošs, ka nebūs nepieciešama šī vienprātība padome. Džeims, lūdzu. Yes, Es gribu par procedūru izteikties. Šīs debatas ir diezgan ilgas, bet pad, komisija vēl nav izteikusies par dažādiem apstākļiem, piemēram, par šo džetu projektu un par to, kā finansējumu var rast laika posmā no 2012 līdz 2015 gadam. Tas ir par procedūru, bet vēl arī par saturu būtu labi, ja padomi mūs iepazīstinātu ar to, kāpēc budžeta padomē nebija nekāda vienošanās, jo man likās, ka mēs eh, risinājām šo jautājumu un gaidījām, ka būs budžeta padomē kaut kāds lēmums tomēr. Kāpēc situācija ir izveidojusies šādi šobrīd? Ja padomē varētu mums sniegt atbildi, tad arī mēs, eh, ne, mums nebūtu šāda diskusija. Miglam Portašam vārds. Paldies! Es gribētu vispirms dzirdēt atbildes uz jau izskanējušiem jautājumiem, pirms es ko komentēju. Patiesību sakot, es uzskatu, ka Helgas uzdotais jautājums ir ļoti vietā. nerunāsim tagad par to ITER projektu kā tādu, par tā mērķi un tā izvērtējumu. Šeit mēs runājam par fondu pārvietojumiem. Šūra komitejā un arī šeit ir izskanējis skaidrs viedoklis. Mēs nevēlamies, lai ietver programma tiktu piesārņota. Mēs negribam, lai no tās tiktu izsūkta nauda, ar ko finansēt ITER projektu. Es domāju, ka tas ir pamat jautājums, un mums ir vajadzīga ļoti skaidra atbilde, vai tas tiks darīts vai nē. Šobrīd viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Es domāju, ka atšķirīgi viedokļi izskan katreiz, kad mēs runājam par pārvietojumiem. No kurienes ņemsim šo naudu? Gut, jetzt, um... Erzählt uns vielleicht. Labi, tagad äh, varbūt äh, komisijas pārstāvis mums varētu īstāstīt to, ko mēs vēl nezinām, kas mums obligāti būtu jāzina. Štromā ir kungs. Lielas paldies! Uh, Komisija, neskatoties uz šeit uzrādītajām problēmām, gribētu aicināt Eiropas parlamentu dot prioritāru uh, statusu ITER um, finansējumam trialogu sanāksmē, kas ir paredzēta 11. jūlijā. Politiskā vienošanās starp padomi un parlamentu ir nepieciešama ļoti steidzami. Ir taisnība, padome ir panākusi politisku vienošanos koreparu līmenī par uh, to pasākumu saturu, kas būtu finansējums izmantojot Eiratomu ietvaru programmu, pamatprogrammu, kas tiks pieņemta rītā agri padomē. Domājams, ka tā rezultātā programmas galvenais saturs būs vērsts uz drošību. Šajā vienošanās nav nekas runāts par programmas budžeta aspektiem. Citiem vārdiem sakot, situācija nemainās attiecībā uz džet programmu, jo džet vadītājiem būs jāsāk atlaist liela daļa no sava, tādēļ eh, būs jāatlaiž liela daļa eh, darbinieku, ja mēs nevienosimies par tālāko finansējumu. Ir nepieciešams arī vienoties par šo ITER jautājumu, lai izvairītos no šādas situācijas. 2010. gadā Eh, sarunas par papildu finansējumu ITERam nokļūt tādās ļoti lielās pretrunās, padome un parlaments nenonāca pie vienošanās, un mēs nedrīkstētu pieļaut, lai šāda situācija atkārtotos. Uh, tas kļūtu par ārkārtīgi sarežģītu jautājumu visā budžeta procedūras kontekstā. Beigas kungs ļoti pareizi uzsvēra, ka e, Eiropas Savienības starptautiskā reputācija tiek likt uz spēles. Mēs nevaram gaidīt vēl vienu gadu, vēl vienu budžeta periodu, jo tas m, projekts vēl tikai sadārdzinātu labākais veids, kā turpināt darbību, ir atdalīt debates par ITER finansēm no debatēm par budžetu procedūru. Vienošanās ir jāpanāk tagad, līdz vasaras brīvlaika sākumam. Bēgas kungs jau pasvītroja, ka ir nepieciešama sadarbība no abām pusēm. Eiropas komisija var viest jūsos pārliecību, ka tā e, sadarbojas arī ar padomu, ir klāt padomas sarunās un vēlas, lai visas puses uzsākt sarunas pēc iespējas ātrāk. Un vēl kāds paskaidrojums pēc šīm debatēm. Šis nav trešais vai ceturtais priekšlikums, lai finansētu ITER. Šis ir otrais priekšlikums, kurš ir pilnīgi identisks pagājušā gada priekšlikumam. Vienu trešo daļu finansējam no eh, septītās ietver programmas un divas trešdaļas finansēsim no ietaupījumiem. Un komisija patur spēkā šādu pieeju. Jensens kundze savos izteikumos pieminēja tādu ideju, ka varbūt vajadzētu nogaidīt Varu atkārtot tikai to, ko teica Beigas kungs. Ja mēs paskatāmies uz iepriekšējo budžetu piedāvājumu, tad eh, nauda ir, nauda ir pieejama šajā mūsu budžetā, jo ir pārpalikumi. Greslas kundze lūdzu papildus informāciju. Šī informācija šobrīd man ir uz galda, tā kā nebūs, nepaies ilgs laiks, iekams jūs arī to saņemsiet. Paldies! ich glaube, das war. Paldies. Šķiet, ka tagad viss kļuva mazliet skaidrāks. Vēl viens ieteikums no manas puses. Patiešām situācija ir tāda, ka iespējams tiks kaitēts Eiropas Savienības tēlam. Varētu tikt kaitēts, taču parlaments nav vienīgais par to atbildīgs. Ja es visas pareizi sapratusi, Džeims, tad eh, neviens no padomes eh, pašlaik nav spējīgs sniegt atbildes mūsu jautājumiem. Ungārijas prezidentūra nav klāt, Polijas prezidentūra vēl nav pārņēmusi darbu tādā veidā, lai varētu sniegt mums precīzi atbildes. Tāpēc noslēguma vārdi ir Aimer lūdzu. Es vēlētos mazliet labot iepriekš teikto. Es eh, iepriekš minēju, ka Ungārijas eh, prezidentūra ir pieminējusi 600 miljonu 64 miljonu vietā. Bet eh, budžeta komitejā Polijas prezidentūra jau ir pārņēmusi šo darbu un līdz ar to ir bijuši vairāk kontakti. Katrs no mums zina, ka šādi priekšlikumi parlamentā neradīs vairākumu. Uh, 64 miljoni jau ir par daudz eh, šādiem, eh, šādām pārmaiņām. Un tieši tāpēc mēs gribētu, lai komisija vēlreiz paskatās uz šiem skaitļiem un varbūt varētu sniegt mums jaunu priešlikumu, ja ir runa par šo jautājumu. Ja būtu padomis priekšlikums uz kāda, tad es domāju, ka mēs nevarētu panākt kvalificēto vairākumu parlamenta plenārsēdē. sēdē. Šodien un rītdien konkurences padomas laikā būs runa par šiem jautājumiem, un, ja ir runa par politisku vienošanos, nu, tad tā būtu iespējama attiecībā uz ITER, bet bez finansējuma. Tas, protams, mums nepalīdz virzīties uz priekšu. Tas ir tāda pavisam jauna pieredze. Uh, Eh, mēs vienojamies, ka mēs eh, vienprātīgi, ka mēs vēlamies atrast šo finansējumu, bet Džeims tas jau neko nedod. Hārton kungs uzdeva jautājumu par eh, šo atšķirīgo tiesisko izvērtējumu. Te ir runa par to, ko saka mūsu juridiskais dienests un ko saka padomas juridiskais dienests. Vienlaicīgi padomē mēs arī sapratām, ka sarunas par Galileo noveda pie tā, ka Vācija teica pret un Spānija atturējās. Līdz ar to pirmo reizi uh, padome pieņēma uh, budžetu ar kvalificēto vairākumu, nevis uh, vienbalsīgi. Šķiet, ka līdz ar to un kvalificētajā vairākumu tomēr ir iespējama, bet nākotnē tomēr vajadzētu pieturēties pie vienbalsīguma. Jautājums ir par to, kā padome rīkojas, ja ir iespējams kvalificētais vairākums. Pašreizējā situācija noved pie tā, ka padome kļūst par upuri šim uh, vienbalsīguma noteikumam. Es domāju, ka mums nevajadzētu šeit pieturēties pie 2012. gada budžeta procedūras. Komisija, varbūt komisijas priekšādētājs varētu vēst sarunas pa tālruni. Ir jāatcerās, ka šeit sarunu vedēji ir radījuši problēmas un, diemžēl, risinājuma nav. Un komisijas aicinājums rast vienošanos trialogā, tad līdzinās padomes aicinājumam atņemt prioritāti šim jautājumam, jo mums nav vajadzīgā mandāta. Varbūt eh, komisija tad varētu vest sarunas ar tām dalību valstīm, kurām ir interese par šo projektu un uzzināt, kāpēc tad pastāv šāda, šāda bloķēšana padomē. Mēs esam gatavi runāt par šo jautājumu atsevišķi no budžeta procedūras. Es domāju, ka, es domāju, ka tādu stingrāku atbildi mēs nevaram sniegt no parlamenta puses, bet eh, varbūt padomas līmenī vajadzētu saprast, ka viņu pārstāvīja šo situāciju ir sarežģījuši. Varbūt mēs varētu sniegt pozitīvas norādījumus, nevis tikai tādus bloķējošus norādījumus. Tas būtu viss. Uh, jā. Labi. Mēs esam jau ilgi diskutējuši, mēs esam nonākuši pie izejas punkta. Tātad tās ir bijušas diskusijas uz apli. Un tagad došu vārdu Materes kundzei par 6 un 7 darba kārtības jautājumu. Lielas paldies priekšādātāji. Nu, kā tad es to varu izdarīt piecās minūtēs? Es nezinu, vai tas ir iespējams. Es centīšos, protams, izstāties pēc iespējas ātrāk. Trīs pie lūgumu kolēģiem. attiecībā uz globalizācijas pielāgošanos fondu, bet tūk taču man nogalinās pēc tam, ja es runāšu tik ātri. Tātad trīs pieprasījumi, divi no Austrijas, viena no komisijas puses. Pirmais mm, fonda izmantošanas pieprasījums no Austrijas, tas ir atbalsts 356 darba ņēmējiem metalurģijas sektorā, kas ir atlaisti, mm, lūk, Un tad ir tātad divi šādi reģioni. Viens ir Steiermarks, viens Nīderos, tātad Nīder zem Austrijas, Austrijas lejas reģions. Un otrs ir, un tātad lūk šim otram Austrijas reģionam. Un tur mēs runājam par 2,2 miljoniem e, eiro 74 atlaistajiem. Tas ir AT un ATS uzņēmumam. Viņi ražoja atsevišķus mobilo telefonu detaļas, bet tagad uzņēmums ir pārviecojis savas darbību uz Ķīnu. Nu, tāpēc, ka tur ir mazākas darbības izmaksas. Nu, un trešais pieprasījums ir no komisijas saskaņā ar astoto punktu šī fonda regulējumā, kur viņi lūdz 0,35% no ikgadējās summas, kas tiek piešķirta fondam, respektīvi tas ir 500 miljonu eiro Atgādināšu, ka tas paredzēts dažādu veidu darbībām, to starp tehnikai, tehniskai administratīvai palīdzībai, uzraudzības darbībām, mm, pētījumu gatavošanai, mm, tīkla vietnes saglabāšanai, konferenču rīkošanai un tam līdzīgi. Nu, šajā gadījumā tad šeit tiek prasīti 610, 610 tūkstoši eiro. Tātad šie, šie trīs, trīs pieprasījumi, eh, nu, to termiņš ir 1. jūlijas, 10 no rīta, un viņus vajadzētu apstiprināt pirms vasaras brīvdienām. Grozījumi ir jāiesliedz eh, jau angļu valodā, ja nebūs citādi laika tos iztolkot. Nu, ņemot vērā, ka man vairāk laika priekšādātāji nedēva, tad es tomēr gribu teikt, ka no iesniegtajiem grozījumiem priecājos, ka ir paredzēts grozījums šī fonda regulējumā, un tur netiek runāts tikai un vienīgi par ekonomikas krīzi, bet, ka tiek runāts par visu šī fonda regulas pagarināšanu līdz 2013. gadam. Nu, šķiet, ka es ātri runāju, vai ne tā? Lieliski, lieliski, saka priekšā, tā tā ļoti ātri. Mm, Mikls Portašs vēlas izteikties. Jā, nē, nē, es negribēju izteikties, nu, tik daudz, kā vienkārši gribēju uzdot jautājumu. Viens no šiem Austrijas pieprasījumiem tad šiem 74 darbiniekiem palīdzība, tas jau viss ir ļoti labi, bet es gribētu saprast. Kāda panta pam, saistībā tad šis pieprasījums tiek iesniegts? Šķiet, ka otrajā pantā C apakšpunktā teica, ka ir vajadzīgs būt vismaz 250 eh, darbiniekiem, nu tiem, kam jāpalīdz, un šeit ir tikai 74. Nu, tāds mans jautājums Barbarai vai varbūt komisijai, kas nu var to atbildēt, tad kā nākas, ka lūk paredzēta palīdzība tikai 74 šeit. Barbara, jums vārds. Jā, paldies priekšsādātāji. Kolēģi, paldies par jautājumu. Es īsti nezinu, uz kādu pāntu šeit ir iekļauta atsauce, bet, protams, ka var šajā jautājumā iedziļināties. Bet es domāju, ka tā ir, šeit ir trešā panta daļa vēl savukārt, kur netiek konkretizēts darbinieku skaits lai varētu saņemt palīdzību no šī fonda, bet es domāju, tas ir komisijas e, ziņā skatīties, lai notiek atbilstība šeit. Nu, bet Migelis var jums apsolīt, ka pilnīgi noteikti šai tiesību aktā kaut kur tas ir paredzēts un kaut kāds pamatojums jau es nevaru jums nosaukt konkrēto pantu, bet var jums pilnīgi noteikti gar garantēt, ka jā, ir zinām šeit uh, darbības uh, rezerve, tātad marža un, un līdzīgā veidā palīdzība ir piešķirta arī virkne, uh, virknei uzņēmumu, kur darbinieku skaits ir bijis mazāks par šiem jūsu minētajiem 250. Bet, ja jūs gribat kaut konkrētu pantu, lai es citēju, tad varbūt atgriezties vēlāk. Paldies, saka priekšādātāja. Lieliski grozījumi jāiesniedz līdz piekdienai, kā jau teicu. Nu, un es domāju, ka attiecīgajā kārtībā, tad visi arī to varēs izdarīt, un visiem Barbaras priekšlikums likās skaidrs. Paldies! Okay, I take over. Mm -hmm. Un priekšsādātāja pilnvaras pārņem atkal Lamasūra kungs. Un turpina. Lieliski. Ķeros pie darba. Barbara un Portaškungs pilnīgi noteikti droši vien parunāsies divi, tā viens ar otru, jā, jā, jā, nu, protams, darbas saistībā. Lieliski, kolēģi! Ļoti atvainojos, ka man bija jābūt prom, bet atgriež, tātad sā, mums tagad jāsāk balsošana. Un vispirms balsosim par jomu, kas gan netiek pakļauta oficiālam balsojumam, un man tā tiek teiks, ka mēs visi esot viensprāts par to. Un pirms nododu lēmumu jūsu balsošanai gribētu mūsu vidū sveikt eh, nu, pēc Portugāles delegāciju, delegāciju no Francijas, kas nāk no, eh, ko, ko uzaicinājis Dominiks Rekē, no Francijas ziemeļiem, no Valonsienas. Lieliski, ja laipni aicināti. Un šķiet, ka tūlīt būs vēl viena delegācija arī, kas ieradīsies arī dzen no Francijas. Eiropas parlaments pilnīgi noteikti ir atšķirīgs no tā, kas notiek, piemēram, nacionālajos parlamentos, to starp Francijā, un atšķirībā no visiem šiem citiem mūsu darbs ir ārkārtīgi atklāts, atvērts visiem, kas vēlas to vērot. Nu, lūk, jūs esat klāt tagad tīri fiziski, bet, ja jūs vēlaties sekot mūsu darbam, sanāksmes gaitē, jūs to varat darīt arī internetā nu, paši no savām mājām. Visas mūsu sanāksmes pilnīgi noteikti ir pieejams tiešsaistē internetā, caur parlamentu mājas lapu šo saiti arī atradīsiet. Un tātad, Kalfin kungs, jūs esat referents, nu un tad jūs eh, pēc, nu, pārdesmit trilogiem eh, jums ir izdevies nonākt pie vienošanās, Šķiet, ka budžeta komiteja arī būs vienprātība. Jūta, šķiet, šķiet, tā esat jūs, kam par to jārunā, jo mm, Kāfinkungs nevarēja būt klāt. Lūdzu. Jā, liels paldies, saka Jūta Hauga. Bet nu, man šķiet, nevajag īpaši te tagad tērēt laiku par to runājot. Kalfin kungs man pastāstīja, ka pa šos pamatos ir panākta vienošanās starp visām grupām. Un pēc ļoti daudzajiem trialogiem ar padomu, nu tad beidzot ir vēlme no visām pusēm nonākt pie kaut kādas procedūras, pie šīs procedūras gala iznākuma plenāru sēdē. Um, vēl tas jāapspriež, mēs ļoti daudz ko vēlējāmies iekļaut ziņojumā padomu. Nevēlējās nākt mums pretim, nu, piemēram, Viņa nevēlējās izmantot līdzekļus, kas atgriežas uh, budžeta līnijās, kas tiek atmaksāti. Un uh, mēs domājam, ka to varētu atrisināt nākamajā daudzgadu finanšu plānā. Un varbūt kolēģiem, protams, ir jautājumi šai saistībā. Ja jums tādi ir, tad, protams, var censties uz tiem atbildēt. Nu, piemēram, uh, kad runājām par garantiju izveidi un maksimālajiem sliekšņiem, maksājuma sliekšņiem, bet es domāju, ka varbūt mums nevajadzētu šīs debats atsākt atkal tagad šeit, jo mēs taču esam daudz un plaši par to diskutējuši. Vēlo Kaltins mūs pārstāvēja nu, mūsu kā budžeta komiteju un darīja to ļoti labi. Paldies, jū, tajā dokuments jums ir izdalīts, vai ne tā? Tautas partija man ir informējusi, ka viņi piekrīt šim dokumentam un saka paldies referentam. Es ceru, ka tāpat ir tāda paša viedokļa arī citām grupām. Nu, tad uzskatīsim, ka nav nekāda iebildumu no budžeta komitejas puses, un mēs līdz ar to dodam piekrišanu, mūsu delegācija dod priekšlikumu tālākam mandātam trialogā. Sarunas bija ārkārtīgi ilgas, bet nu šķiet, ka rezultāts varbūt tad beigās būs apmierinošs. Lieliski. Nu tad turpinājām balsošanu, un šoreiz patiešām pavisam oficiāli balsosim. Tas ir 13. punkts, budžeta grozījums numur 3. Referente, lūdzu, Sidonija Jedržēvska, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšādātāji. Par šo jautājumu pamatīgi, manuprāt, apspriedāmies iepriekšējā sanāksmē. Esmu faktiski gatava balsot. Bien, Lieliski, paldies jums par to, saka priekšsēdētājs. Nu tad paņemiet savas, savus balsošanas sarakstus. Visi ir klāt, ja? Lieliski. Balsošanas sarakstu jums ir izdalīti, vai esat visi gatavi? Trīs grozījumi šai saistībā. Bien. Alors, amendement numéro. Tātad pirmais grozījums. Andresens kundze, kas par? Neredz Andresens kundz pašu. Viņa bija zālē. Kas ir pret? Atturs. Viens atturējās noraidīts. Otrais, tas pats Andresens grozījums arī dzen. Kas par? Tie paši pret? Atturs. Noraidīts. Trešais arī Andresens kundzes. Kas par? Hartonkungs pret? Visi citi atturs. Morgantī kungs Un gala balsojums par šādi grozītu ziņojumu, kas par? Pret? Gala balsojums pieņemts. Divi atturējās. Lieliski vienprātība. Nu, izmanto šo iespēju, lai jums pastāstītu, ka uzzinājām no padomas prezidija, ka padome ir gatava pieņemt grozījumu, par ko budžeta komiteja nobalsīja attiecībā uz otro budžeta grozījumu, pamatojoties uz solidaritātes fonda izmantošanu, mobilizēšanu atsevišķu dalību valstu labā. Jūs atminēsieties, ka bija politiskas diskusijas, bija tāds globāls diskusijas par šiem budžeta grozījumiem, tātad budžeta grozījumu numur divi, un par šo pašu grozījumu numur trīs, par ko nu pat nobalsojām. Vēlējamies toreiz zināt, ka kā tad. Uh, šie te neparedzētie eh, maksājumi, kur tie tiks ņemti šim solidaritātes eh, fondam, kas tiks pārdalīts, kur tiks ņemti papildus uh, maksājumi, tātad laikā no 2011. gadam, 2010. gadam. Un kā tad varēs atkal šo negatīvo rezervu vērst par labu, tātad izlīdzināt? Te iesniedzām lūk šo otro budžeta grozījumu bija arī grozījumi, un šie grozījumi padomē saņēma atbalstu. Tas ir ļoti labi, jo līdz ar to šis budžeta grozījums numur 2 un 3 var stāties spēkā, nu, jo labāk, protams, tām valstīm, kuriem šie līdzekļi bija vajadzīgi. Jo, kā mēs saprotam, tad tie ir līdzekļi, kas paredzēti, lai finansētu dažāda veida kaitējums un postījums, ko nodarījušas klimata katastrofas. Un tāpat laikā, protams, Mums savukārt ir vairāk laika runāt par nākotni, par nākamo gaidāmo trilogu, kas mums ar padomu un komisiju notiks 11. jūlijā. Un nu, tā tad varam pievērsties tieši, lūk, 2012. gada budžetam, nedomājot vairs par šiem grozījumiem. Nu, tātad šie otrais un trešais grozījums nu ir aiz muguras. Tātad 13. jautājums atrisināts, apsveicam referenti. 14. punkts. Raimers Bēge Viņš jau daudz un dikti ir runājis ar mums par lūk šo problēmu, kas saistīta ar daudzgadu finanšu schēmu. Nu, šeit ir tikai viens pats balsojums paredzēts. Vai ne tā? Jā. Balsosim par ziņojumu kopumā. Kas ir par? Par šo Raimera beigas ziņojumu. Paldies. Pret? Viens pret. Atturs neviens neaturs. Nu tā tad Rēmerbēga ziņojums pieņems, nu, gandrīz vienprātīgi apsveicam referentu. Nu, neizteikšu nekādus kom komentārus vairs par šo ļoti sarežģīto dokumentu tālāk. Vēl pāris pārvietojumu, līdzekļu pārvietojumu, 15. punkts. Sidonī, tas ir jūsu atbildībā. Tā tad vismaz divi pārvietojumi šķiet. Dec 11, dec 21. Lūdzu, Sidonī. Jā, jums taisnība, tie ir divi līdzekļu pārvietojumi. Šos pieprasījumus iesniegus komisija 1, dec 11 ir saistīts ar administratīviem izdevumiem. Te ir ļoti plašs apraksts, pieejams skaidrojums, ko sniegus komisija, jūs dokumentot tas pieejams, un tomēr, manuprāt, būtu liederīgi, ja komisija varētu izteikties šai saistībā tieši tagad un paskaidrot atsevišķus no, šiem, no šīm lielajām pārmaiņām, modifikācijām, kas paredzētas šo pārvietojumu pamatu, kā šo pārvietojumu pamatojumus. Paldies, Sidonija, saka priekšādātājs. Ehm, lūdzu, direktor kungs, varbūt jūs varat mums sniegt šos paskaidrojumus. Lielas paldies, priekšādātāji. Centīšos jums izskaidrot tos galveno pamatu, galveno pamatojumu šiem pārskatu, pārs, pārvietojumiem. Tie ir tādi pārvietojumi, kas aparādās atkal un atkal, kad komiteja gač, gatavo budžetu projektu Un, nu, lūk, šoreiz tas notika 2010. gada aprīlī, tātad pirms 15 mēnešiem apmēram. Tas komisija lūdza, pieprasīja izdevumus administratīvām vajadzībām, tā sauktajiem decentralizētajiem postiņiem, nu, piemēram, pētījumiem, komitejām, konferencēm, dažādu veidu pagaidu darbiniekiem, komisijas departamentiem, kas kas ir sadalīti pa politikas jomām un tad attiecīgi ir čet, zem četrām budžeta sadaļām. Kopš šī laika, kopš šī laika, lūk, eh, ir notikusi zinām reorganizācija un 2011. gada budžetā budžeta lēmēja iestāde nol, nolēma samazināt par 7 miljoniem šos administratīvos izdevumus komitejām, sanāksmēm un konferencēm. Un pašreizējais pārvietojums tiek pieprasīts tāpēc, lai pārvietotu šos līdzekļus, kas tika sadalīti tātad eh, pa, pa visai, visiem departamentiem un, ju, un sadaļām, lai apmierinātu tās vajadzības, kas ir steidzamākas šobrīd un kur bija zemāki piešķīrumi budžeta kontekstā. Daļa no šiem pārvietojumiem paredzēta, lai palielinātu līdzekļus sanāksme organizēšanai komitejās, kur bija samazinājumi, lai spēcinātu departamentu kapacitāti tiešā veidā iesaistīties ekonomiskās krīzes pārvaldībā un veikt uh, turpmākās procesu uzraudzīšanas darbus dalību valstīs. Tāpat arī tas saistīs ar kapacitātes veicināšanu tiem departamentiem, kas nodarbojas ar humanās palīdzības un pilsoniskās aizsardzības sniegšanu un kur šobrīd ir ļoti, ļoti saspringti apstākļi budžeta jomā, un turklāt arī, lai spēcinātu tās koordinatīvās darbības, kas paredzētas, eh, lai sasaistītu vairākas ārējās darbības kopš ārējās darbības dienas izveidas. Tātad, lai konsolidētu visu to, kas kādreiz bija releks ģenerāldirektorāta ziņā un kas tagad daļai pārgājis ārējās rīcības dienesta ziņā, uh, Un ir vajadzīga, nu, tāda zināma um, koordinējoša šūniņa, kas ļautu to visu salikt pa plauktiem. Tāpat arī ir vajadzīgi līdzekļi, lai spēcinātu atsevišķas IT sistēmas, uh, to starp. Tāpat nepieciešams arī spēcināt to sistēmu, kas uh, seko līdz pilsoņu reģistram. Šeit notiek tāda līdzekļu pārdalīšana, tāda pārvietošana no viens uz otru pusi starp departamentiem lielākoties Tas atspoguļo 3,5% no visiem kopējiem izdevumiem. Nu, tajos ietverts eh, tāpat tād, ietvert nepieciešamība pielāgot šīs eh, samazinātos piešķīrumus pašreizējiem vajadzībām tagad, nu, pēc 15 mēnešiem, jo 15 mēnešu laikā, protams, daudz kas ir mainījies, un iepriekšējais prozorskais budžeta projekts tika iesniegts tieši tad. Paldies priekšādātāji, paldies, saka Lamas Urkungs, paldies direktoram, nu un tad tālāk Sidonija, ko jums, kas vai jums ir kas sakams? Uh, Pēc šī paskaidrojuma es gribētu ieteikt deputātiem balsot par šo pārvietojumu. Ļoti labi, paldies, tad balsosim par šo pārskaitījumu numuru 11. Kurš ir par? Paldies, kurš pret? divi ir pret. Ā, Jensens kundze, jūs ieradāties, Andersens kundze, jūs ieradāties, mēs par jūsu grozījumiem balsojam bez jūsu klātbūtnes. Kurš atturās balsojumā? Neviens neatturās, tātad e, mēs nobalsojam par šo pārvietojumu. 21. pārvietojums, lūdzu, Sidonī. Šīs pārvietojuma pieprasījums ir pretrunīgs, manuprāt. Vismaz tas attiecas uz ļoti pretrunīgu jautājumu. Proti uz kaut ko, kas atsaucas uz pagājušā gada sarunām. Tiek prasīts atbrīvot rezervi, ko mēs savulaik ieviesām budžetā, lai liktu Eiropas komisijai pārskatīt komisāru uh, rīcības un uzvedības kodeksu regulāri. Eiropas komisija jau pagājušā gada beigās paziņoja, ka tā e, uzņemas pārskatīt šo te rīcības kodeksu periodiski. Pēc tam parlaments tika informēts par to, ka, kādi bija pārskatīšanas rezultāti. Parlaments prasīja ieviest vēl papildus izmaiņas. Pagājušā gada decembrī parlamenta prezidents nosūtīja vēstuli komisijai, aicinot ieviest vēl vairāk izmaiņu un uzlabojumu rīcības kodeksā Šie grozījumi tika ieviesti un tika nosūtīti Eiropas parlamentam šī gada aprīlī, tātad pēc pieciem mēnešiem. Tagad Eiropas komisija aicina atbrīvot rezervi, kas it kā sēdz izmaksas. Tās izmaiņas, ko mēs vēlējāmies, tik tiešām parādās jaunajā rīcības kodeksa tekstā. Taču, priekšsādātāji, es gribētu tomēr šeit ierosināt debatas. Dažiem deputātiem varētu būt komentāri par šiem jautājumiem. Mēs nevarējām agrāk iekļaut darba kārtībā šo jautājumu. Mēs esam runājuši par to daudzreiz, bet par šo konkrēto gala teksta formulējumu mēs neesam nekad runājuši šeit komitejas sēdē. Man pašai būtu interesanti uzzināt kolēģu viedokli par ieviestajām izmaiņām. Paldies! Tātad referenti uzdod jautājumu kolēģiem, vai jums ir kādi komentāri? De. Es uzskatu, ka mēs esam panākuši lielus sasniegumus, mēs varam par to priecāties. Es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka komisija ir grozījusi šo kodeksu. Tas ir ilgs tikai divus gadus, bet nu tie ir divi gadi uh, cilvēks attīstībā, un tieši tāpēc uzskatu, ka mēs esam daudz ko panākuši. Ir jāatcerās, ka pārējais līdzekļi vēl nav noregulēti. Te ir runa par padomas regulu, un ar šiem pārējais līdzekļiem tiek teikts, ka vienalga, ko dara komisārs, vislielākā problēma tomēr ir lobēšana. Un tieši tāpēc es gribētu pateikties komisijai par to, kā viņi rīkojasies. Uzskatu, ka varam būt apmierināti. Labi, paldies! Man liekas, ka jūs visi zināt, kāds bija šis vēsturiskais eh, paziņojums. Ingeborga apsveic komisiju. Tas tiešām negadās bieži. Neviens cits nevēlas izteikties. Sidonī, tātad jūs iesakāt apstiprināt šo pārvietojumu. Un nu, tad balsosim par to, par 21. pārvietojumu, eh, ko Ingeborg Gresla un referenta atbalsta. Kurš ir par? Paldies. Kurš pret? 3 ir pret, kurš atturas? Neviens neatturas. Tātad 21. pārvietojums tiek atbalstīts. Tik tālu par komisijas budžetu. Un tagad par citām iestādēm. Cik es zinu, šeit runa ir par vienu pārvietojumu. Tā nosaukums ir C4. Došu vārdu Helgai Lūdzu. Um, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Pārvietojums C4 bija mūsu darba kārtībā jau pirms divām nedēļām. Šeit runa ir par mūsu pašu ēkām. Mēs vēlamies atbrīvot 5 miljonu eiro rezervi informāciju tehnoloģiju ieviešanai. Parlaments pagājušajā gadā nolēma šo naudu iekļaut rezervē, jo mēs gadījām vairāk informācijas par IT mobilitātes projektu. Un mēs prasījām arī dziļāku analīzi un diskusijas par šo jautājumu. Runājot par analīzi, mēs tik tiešām saņēmām detalizētu informāciju par šo te pārvietojumu pieprasījumu. Runāt par otro jautājumu, man informēja, ka de, tika izveidota deputātu informācijas un komunikāciju tehnoloģija grupa, kas regulāri tiekas un runā par tehnoloģijām un problēmām parlamentā. Tajā piedalās politisko grupu pārstāvi, kas mēģina koordinēt šīs lietas. Priekšādātājs gribētu ierosināt, dot vārdu ITEK ģenerāldirektorāta pārstāvim, lai mēs saņemtu plašāku informāciju par šīs grupas darbu. Vēl gribētu piebilst, ka pagājušo nedēļu man bija iespēja runāt ar šī ģenerāla direktorāta atbildīgo amatpersonu, kas šodien nav klāt. Tā, eh, šis cilvēks ir Luksemburgā un šodien ir ieradusies cita ITEK ģenerāla direktorāta pārstāve. Mēs eh, lūdzām, lai deputāti tiešām aktīvi piedalītos šajā darba grupā. Mani interesē, ko kolēģi domā par šo jautājumu un beigās došu rekomendāciju balsojumā. Paldies, Ingeborg! Eh, mums šeit ir Marija Cecilija Bernāra, kas pārstāv ITEK ģenerāla direktorātu. Vai jūs varētu atbildēt uz referenci jautājumu, lūdzu? Eh, merci, Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Ripels kundze par uzdoto jautājumu. Jā, tik tiešām šodien pārstāvu ITEK ģenerāla direktorātu, jo Vidēls kungs, kas ir ģenerāla direktora vietas izpildītājs, tika izsaukts uz Luksemburgu, lai tiktos citām augstām amatpersonām, un tādēļ šodien nevarēja piedalīties šīs dienas sēdē. Tripels kundze uzdeva precizējušas jautājumus par deputātu koordinācijas grupu. Tā tika izveidota pēc Henes Vīlanda kunga lūguma. Viņš ir viceprezidents, kurš atbild pār IT jautājumiem Eiropas parlamentā. Viņam pirms tam tika uzdot ļoti daudz jautājumu, un viņš nolēma izveidot šo darbu grupu. Viņš uzrakstīja vēstuli politisko grupu vadītājiem, piedāvājot viņiem izveidot darbu grupu un aicināja visus politis, visas politiskās grupas piedāvāt kādu dalībnieku šai darbu grupai. Visas politiskās grupas atsaucās ļoti pozitīvi pozitīvi, un katrā grupā ir viens vai lielajās grupās divi pārstāvi, kas aktīvi darbojas šajā te darbu grupā. Eh, bez tām ir arī informācija tehnoloģijas speciālisti no šīm te mm, politiskajām grupām un arī parlamenta deputātu asistentu pārstāvi. Kopš grupas radīšanas laika tā tiek tā ir tikusies trīs reizes. Nākamā sēde notiks 30. jūnijā, un pēc tam aiznākamā sēde ir ieplānota septembrī. Šajā darba grupā notiek debates, kuru mērķis ir labāk izprast informātiku, kā tā darbojas Eiropas parlamentā. Tā ir ļoti sarežģīta sistēma, ņemot vērā parlamentu izmēru un daudzveidīgo darbību, un tāpat arī vairākās darba vietas, kas atrodas dažādās pilsētās. Šai darbgrupai tiek piedāvāti projekti, kurus plānots ieviest Eiropas parlamenta informācija tehnoloģijas projekti. Un sarkanā līnija ir vidējā termiņa stratēģija, ko 2010. gada 24. martā ir apstiprinājis Eiropas parlamenta prezidijs. Šonedēļ tātad šī grupa tiksies 30. jūnijā un izskatīs eh, bezvadu interneta projektu. Tāpat, ja mēs runājam par mobilitāti, tad apspriežam digitālā paraksta ieviešanas iespējas Eiropas parlamentā. Ir jāsaprot, ka, ja mēs runājam par mobilitāti, tas nenozīmē tikai to, ka mē, mums līdzi ir portatīvi elektroniskie aparāti, kā piemēram viedie telefoni vai mazie portatīvie datori. Mēs runājam arī par šo jautājumu, kā piemēram eh, elektronisko pārakstu, kas ļautu deputātiem no attāluma parakstīt savus grozījumus, piemēram. Vēl kāds projekts ir bez papīru programmu eh, proti, ka mēs varētu organizēt e-komitejas, e-sēdes, Visi dokumenti, kas nepieciešami kādas komitejas darbā, būtu tūdaļ pat pieejami internetā. Tos nevajadzētu izdrukāt. Lībe, Jūri un attīstības komiteja jau izmēģina šādu te sistēmu. Šo projektu iesniedza uh, uh, informācija komunikācija tehnoloģijas koordinācijas grupā, un šī koordinācijas grupa uzskatīja, ka tas ir labs iesākums, ko varētu vēl pilnveidot. Un šī grupa piedāvāja vadlīnijas, tā kā papildināt šo darbību nākotnē. Līdz uh, gada beigām šī te e-darbība e tiks vispārnāt un attiecināt uz visām komitejām nevajadzēs vairs eh, dokumentus eh, saņemt uz papīra, bet tos varēs saņemt elektroniski, un jūs varēsiet pārsūtīt šos dokumentus elektroniski arī e, saviem darbiniekiem, personām, ko jūs gribat iesaistīt apspriedē. Tas ir tāds īsts pārskats, es varu jums arī detalizētāk pastāstīt. Paldies! Tātad patiesībā tas ir piedāvājums strādāt citām komitejām tikpat labi šajā parlamentā, kā to dara budžeta komiteja. Vladimirs Manka, lūdzu vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties par visu to informāciju, ko šodien saņēmu. Tādas lietas kā ēsēde e tiks apspriestas septembrī. Šodien mums gan nav pilnas analīzes par pilotu projektiem nav arī analīzes par to, cik tonu papīra mēs ietaupīsim, pateicoties šādas jaunas pieejas ieviešanai. Tāpat arī neviens nav izanalizējis izmaksu atšķirības. Šīs analīzes mums tikšot piedāvātas septembrī. Gribu uzdot jautājumu Elgai eh, Tripelē, e, vai viņa var, vai nav pāragri atbrīvot šo rezervu, ja jau mums nav pilnas informācijas. Varbūt mēs varam atbrīvot tikai daļu no šīs rezervas un atlikumu atbrīvot tad, kad saņemsim pilnu informāciju, jo bez datiem mēs nevaram uh, informāciju, nevaram šo te lēmumu pieņemt. Alvaro kungs. E, paldies. Es vēlētos atbildēt uz Tripels kundzes jautājumu. Esmu viens no deputātiem, kas darbojas šajā IKT koordinācijas grupā. Uh, ir eh, jāatcerās, ka nevienmēr ir vienkārši šajā sanāksmēs piedalīties. Vīlanda kungs ļoti aktīvi darbojas, viņš arī sadarbojas ar ITEK ģenerāldirektorātu. Te ir runa par ļoti dažādām eh, struktūrālām vadībām. Mums ir jāsaprot, kādā veidā mēs parlamentā šeit darbojamies ar dažādām informācijas tehnoloģijām. Ir eh, jāsaprot, kā mēs varam darboties šādā parlamentā, kur dokumenti netiktu drukāti uz papīra, kā mēs varētu sadarboties arī ar ārējām iestādēm. Tāpat arī, kā mēs varētu integrēt kalendārā visas mūsu sanāksmes un tā tālāk. Mankas eh, jautājums par izmaksām un par Wi-Fi izmaksām. Es uzskatu, ka tas viss ir parlamenta un arī komitejas interesēs. Personīgi es gribētu teikt, ka tas viss nozīmē progresu un eh, tiek eh, runāts arī par eh, dažādām problēmām. Ir jāatcerās, ka parlaments rada ļoti daudz papīru un tieši tāpēc būtu labi atbrīvot šo rezervi, lai viss šis darbs nenotiktu tikai teorētiski, bet arī praktiski. Būtu ļoti interesanti, ja Eiropas parlamenta budžeta komiteja censtos uh, diskutēt par šādiem jautājumiem. Būtu interesanti paskatīties, cik uh, mēs varētu ietaupīt uh, papīra izdevumos un tā tālāk. Ir jāsastāda, piemēram, bilance, kādus taupījumus mēs varētu iegūt, ja ir runa par digitāliem dokumentiem un papīra dokumentiem. Es gribētu iestāties, ka mums ir jāatbrīvo šī rezerve. Paldies! Un pēdējais runātājs Fernandeša kungs. Paldies! Mēs eh, uzskatām, ka var atbrīvot šo rezervi. Tas ir jautājums, par kur esam pietiekami debatējuši. Mēs visi esam par to, lai tiktu ieviests jaunās tehnoloģijas, bezvadu internets, piemēram, gribam samazināt birokrātiju, papīra apjomu, ko mēs izlietojam. Mums ir jādarbojas efektīvāk tie ir tie mērķi, kas mums ir svarīgi. Tādēļ, ņemot vērā visu to informāciju, ko esam saņēmuši, tos paskaidrojumus, ko dzirdējām šodien, es domāju, ka tagad varam atbalstīt rezervas atbrīvošanu. Paldies! Helga, kādu priekšlikumu jūs mums izteiksiet balsošanai? Lielas paldies par šo viedokļu apmaiņu un par informāciju, ko eh, sniedza eh, komisijas pārstāve. Jāatzīst, ka es esmu par to, lai mēs dotu zaļo gaismu un ļautu šiem te dienestiem strādāt, ir tīpaši attiecībās bezvadu internetu, jo tas mums ir steidzam vajadzīgs tajās tāpās, kur to nevar izmantot. Bet es saprotu ar Vladimiru Mankas piedāvājumu par to, ka mums ļoti labi būtu jāizvērtē tas, kas ir līdz šim izdarīts šajās trijās komitejās, kurās notiek e-tikšanās un uh, Uh, darbību ar mazāku papīra apjomu. Un tādēļ es ieteiktu rīkoties sekojoši. Atbrīvot rezervu 3,5 miljonu apjomā, bet pārējo rezervu daļu par tās likteni izlemt pēc tam, kad mums būs vairāk informācijas. Uh, Mēs, eh, mums vajadzētu ņemt vērā to, ko ir izdarījusi šī te IKT darba grupa. Man liekas, ka tas ir ļoti labi, ka tā tika izveidot, ka šeit parlamentā ir atklāts debats, tas labs ieguldījums problēmas risināšanā. Bet tagad tikai 3,4 miljonus es gribētu ieteikt atbrīvot no 5 miljonu rezervas. Paldies! Tātad, referents ieteikums ir šāds atbrīvot rezervi nevis 5 miljonu eiro apjomā, kā to iesaka darīt Eiropas komisija, bet 3 miljonu apjomā. Tā ir 3,4 miljonu apjomā. Fernandes kungs, vai jums ir vēl kāds komentārs? Jā, es vienkārši gribēju uzdot jautājumu. Gribētu, lai referenti man paskaidro, kāpēc tieši 3,4 miljonus, kāpēc ne 3,3 miljonus? vai 3,6 vai 3,7 miljonus. Kur viņi ņem šo skaitli? Paldies par jautājumu. Helga, vai jums ir atbilde? Jā, es izpētīju tos dokumentus, ko mums iesniedz attiecīgie dienesti, un tur bija skaidri pateikts, ka tieši 3,4 miljoni ir vajadzīgi bezvadu internetu ieviešanai, pieslēgumu ieviešanai atsevišķās telpās ir citi jautājumi, citi projekti, kurus mēs varētu risināt vēlāk. Šobrīd pirmajā posmā pietiks ar 3,4 miljoniem. Es neesmu patiesībā pret visu rezervas atbrīvošanu, taču es domāju, ka ir nepieciešams analizēt to, kā darbojasies IKT darba grupa, un kā darbošās trīs komitejas. Fernandeša kungs dokumentos arī ir šis paskaidrojums. Es šos 3,4 miljonus ņēmu no piedāvājumiem. Tātad varam uzskatīt, ka glāze ir mazliet vairāk nekā puspilna. Kurš ir par šo referents priekšlikumu atbrīvot šādu rezervas daļu? 3,4 miljonu. Paldies, kurš ir pret šo priekšlikumu? Neviens nav pret, kurš atturs? Trīs deputāti atturas. Sirsnīgs paldies! Līdz ar to mēs atbrīvojam 3,4 miljonus eiro no šīs rezervas naudas. Esam tikuši galā ar pārvietojumiem, paldies referentēm. Tagad pāriem pie nākamā balsojuma punkta - ēku politika. Monika Holmejer stāstīs mums par to, kas notiek ar ēkām, runājot par ārējās darbības dienas. Jūs atcerēsieties, ka devām zaļo gaismu. Uh, juridiskajā un finanšu ietvarā, kas mums tika piedāvāts. Bet teicām, ka mums ir nepieciešams informācija par būtiskām pārmaiņām. Šķiet, ka ir pienācis tāds brīdis, kad notiek šīs pārmaiņas, un Monika mums skaidros to. Priekšsēdētā šodien var izteikties pavisam īsi, jo Eiropas ārējās rīcības dienestas piekdiena vedīs galīgās sarunas par līgumu, un Es gribētu lūgt noskaidrot konkrētus jautājumus, piemēram, vai eh, aprīkojuma izmaksas, vai šeit ir runa par 20,6 vai arī par 36 eh, miljoniem kopā. Tātad te nav runa par pieaugumu, te ir runa arī par nodrošinām izmaksām, kas jau iepriekš tika ieskaitītas. Tāpat arī mēs gribētu zināt, vai ir sagaidām procentu maksājumi. Mēs dzirdējām, ka e, tā nebūs, bet nu nākamreiz to vajadzētu noskaidrot, ja summa mainās. Tāpat arī ir vairāki citi jautājumi, kuri ir jānoskaidro. Šeit nav runa par milzīgām papildu izmaksām bet es domāju, ka mums vajadzētu tomēr šeit iedziļināties. 2011. gadā Eiropas ārējās rīcības dienas tika tā pamatīgi apcirpts. Ir jāatcerās, ka naudas nav pietiekama, un tāpēc mums nākamreiz vajadzētu apspriesties par to, vai šīs aprēkojuma izmaksas tiks eh, noteiktas 30 gadu garumā, vai arī mēs eh, slēgsim kādu citu līgumu Ir jāatcerās, ka 30 gadu līgums ir diezgan garš līgums. Ir jāatcerās, ka Bēļģijas ēkām pēc 20 eh, gadu eh, nokāpošanas parasti parādās tādas visai negatīvas iezīmes. Tāpēc es domāju, mums vajadzētu tomēr pārdomāt šī līguma ilgumu. Tāpat mums ir jādomā, ko šāds uh, Uh, lietošanas līgums mums nozīmēs. Ir jāatcerās, ka mums vajadzēs sekt uh, lielus renovācijas izdevumus. Tas nozīmē, ka, piemēram, um, apsildes iekārta nomaiņa būtu jāsedz mums. Šādus jautājumus mēs gribētu noskaidrot detalizētāk. Un uh, jūlija vidū, tad mēs varbūt varētu arī nolēmt par atzinumu. Paldies! Tātad, ja es saprotu, jūs ieteikums ir tāds, mēs dodam savu atzinumu, izmantojot 179. pānta trešo daļu parlamentā, eh, reglamentā. Un ka jūlijā mēs dodam savu viedokli. Um e, tieši ārē, Eiropas ārējās rīcības dienas lūdza e, šo 14 dienu pagarinājumu, tāpēc mums arī nav nekādu sarežģījumu. E, ļoti labi. Jūs tā nedaudz pārsteidzīgi vērtējāt Beļģijas arhitektūru, un tas izraisīja zālē dažādas reakcijas, it īpaši Izabela Džurāna šeit reaģēja tā ļoti kaislīgi. Uh, Jā, priekšsēdētāji, tas tāds personisks viedoklis. Es domāju, ka Beļģijas ēkas ir ļoti kvalitatīvas pēc to arhitektoniskās vērtības. Diemžēl runātāja mikrofons nedarbojas šobrīd. Tas bija vācu mikrofons, acīm redzot, tādēļ nedarbojās. Es jokoju, jokoju, saka runātāji. Es izmantoju šo iespēju, lai uzdot jautājumu kolēģei un prezidentam. Protams, Mums ir jāņem vērā tās, kā arī es darbības dienestam ir nepieciešama vieta, kur strādāt, bet es gribētu, lai kaut kad mēs organizētu dialogu par uh, nākamajiem, tālākajiem komisijas projektiem attiecībā uz ēkām. Es, domā, es zinu, ka viņiem ir uh, nodomi paplašināt ēkas, uh, Varbūt, ka aģentūras vajadzētu grupēt vienā vietā, lai mēs varētu labāk kontrolēt eh, šo te ēkas, ēku izmantošanu, to, kā darbojas šīs eh, iestādes tur. Mēs zinām, ka komisijas dažādie dienesti arī plānos tos ieviest kaut kur tuvāk vienā vienā telpā. Budžeta komitejā mums vajadzētu runāt par šiem plāniem, par finansējumu, kā tiks grupētas dažādās aģentūras, cik tas maksās. Es domāju, ka budžetam tas kaut ko izmaksās un būtu labi, ja mūs par to informētu. Paldies! Paldies, Izabelē! Paldies arī referentē Monika, lūdzu, jūs gribētu vēl ko? Pavisam īsi es vēlētos atbildēt uz šo doto jautājumu. Šodien Mēs esam ļoti konstruktīvi vienojušies ar komisiju par budžeta regulu. Uh, būtu labi, ja mūs iepriekš informētu par uh, projektiem, kas tiek plānoti. Mēs, uh, es domāju, ka būtu regulāri labi saņemt šādu informāciju, ja runa par kādiem lielākiem projektiem. Tādējādi mēs varētu laicīgi ar komisiju sazināties par šādiem projektiem. Šķiet, ka viņi pašlaika vēl nav gatavi diskusijām. Vajad, ir vajadzīgs nedaudz plānošanas šāda veida sanāksmēm. Ļoti labi, paldies! Tā tad paturam prātā referentas viedokli, izteikt tā tad šo te uh, atzinumu formālā veidā un uh, izskatīt to nākamajā tikšanās reizē. Esam beiguši balsot, bet tagad mums ir vēl palikuši divi darba kārtības punkti. Desmitais punkts pār Eiropas platformu cīņā pret nabadzību un sociālo izstumtību. Atzinumu autori ir Kozelīno kundze. Uh, kungs, lūdzu dod vārdu jums, atvainojamies par to, ka atzinumu izskatīšana tika pārcelt uz vēlāku laiku. Paldies! Izteikšos pavisam īsi. Nu, kas tad noticis kopš pagājušās nedēļas? Divi jaun, divas jaunas lietas parādījušās. No vienas puses esam guvuši mazīgi ieguldījumu no, citu kolēģi, no citiem kolēģiem. Viņi iesnieguši ļoti daudz būtiskas grozījumus. Gan par uh, nabadzību lauku rajonos, tā, gan par citiem jautājumiem. Tas mūsu darbu, protams, ir bagātinājis. Tāpat arī grozījumi par jauniem instrumentiem, kā piemēram mikrokredītiem un tam līdzīgi. Tāpat arī ir grozījumi, kas saistīti ar pilsoniskās sabiedrības jautājumiem, tās iesaistīšanu nacionālo un Eiropas stratēģiju īstenošanā nabadzības apkarošanas jomā. Nu, skatoties uz visiem grozījumiem, kopumā var teikt, ka pastāv tāda vispārēja vēlme vairāk uzmanības pievērst finansējuma aspektiem. Mums ir vajadzīga lielāka skaidrība šai ziņā ir vajadzīga labāka koordinācija starp esošajiem parlamenta instrumentiem un apdzības apkarošanā. Un turklāt ir vajadzīga arī lielāka skaidrība tajā, kā tiek izmantot struktūra fondi, lai apkarot nabadzību. Un tā tad ir tāda virkne grozījumu, kas ir saistīti tieši ar šo. Es to par tiem visiem nākamajās dienās strādāšu un domāju, ka varēšu nākt klajā ar virkni kompromisa grozījumu, nu, vienu vai diviem, kas ļautu visus šos grozījumus ietvert. Vēl viens jautājums, kas ir kas jauns slīdzinājumā ar to, kas bija pirms nedēļas, ir tas, ka saņemts Eiropas kopienas tiesas lēmums. Komisijai tas bija attiecībā uz komisijas lēmumu, un komisija vēl jāsamazina 500 miljonu aploksne par 113 miljoniem jomā, kas saistīta pārtiks izdalēji cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā Eiropas Savienībā. Šie ir ļoti svarīgi pasākumi 2012. gadam, tātad šī pārtiks izdala. Tas nav kā reakcija, piemēram, uz problēmām lauksemniecības tirgu. Nu, un, protams, gan šeit jāņem vērā atsevišķi konkurences aspekti. Tas skatāms ne tikai KLP kontekstā. Tas ir tomēr vienalga diezgan svarīgs instruments Eiropā. Un ir atsevišķi produkti, kas ir pārpalikumā, tātad, kur ir par daudz, un tos varētu novirzīt lūk pa šādiem kanāliem attiecīgi e, šāda veida pasākumam, kas nodrošinātu pārtiku tiem, kam tā tiešām ir vajadzīga. Tātad te būtu tādas pilnīgi divējs e, priekšrocību Uh, gūšanas variants. Tātad pirmām kārtām nebūtu šie produkti jāmet ārā, un otrām kārtām tie, kam tiešām ir šie produkti vajadzīgi, tie tos varētu saņemt. Es domāju, ka šis jautājums ļoti svarīgs. Es domāju, mums kopīgiem spēkiem vajadzētu parācināties vai nevar, pārliecināties vai nevar maicināt komisiju uh, ņemt vērā arī šos Eiropas kopienas tiesas lēmumu uh, rezultātus un komentārus, lai tad, nu, šos. Uh, 500 miljonus attiecīgi 2012. gadā arī sadalīt un pārdalīt. Jo, ja to nebūtu, tad tādā gadījumā jāsaka, tie būtu milzīgi zaudējumi gan lauksaimniekiem, milzīgs trieciens arī tiem, kuriem ir pārtika vajadzīga. Tātad šis otrais punkts patiešām ir tāds jauns elements debatēs, kas notika pagājušajā nedēļā. Domāju, tāpēc varbūt būtu liederīgi apmainīties ar viedokļiem arī tagad. Man ir divi runātāji lūguši vārdu, Un pirmais nomi ir Rikē kungs. Paldies, priekšsādātāji! Ehm, nu, man ir interesi par, šī, par šo kolēģi ziņojumu un runājot par šiem 500 miljoniem, kas paredzēts pārtiks izdalīšanai trūcīgajiem. Ehm, šai saistībai gribēju nu, izteikt politisku piezīmi. Eiropas kopienas tiesu lēmums ehm, tika balstīts uz tiesību normām, kas nebūtu neatbilst lauksaimniecības politikas jomai. Viņi atsaucās uz pavisam citām tiesību normām par finansējumu. Un jautājums līdz ar to ir šāds. Šogad novērojām, ka ir ļoti liels problēmas Eiropas valstīs iekļauties konkrētajā budžetā. Viņiem grūti līdz ar to nodrošināt šo pārtiks palīdzības prasību izpildi. Un ja būs par 500 miljoniem eiro mazāk, tad būs ļoti grūti eh, nodrošināt šīs eh, pārtiks izdalīšanas strukt, struktūras. Nu, te runāsim kaut vai par skolām. Eiropas kopienu lēmums, kopienas tiesa lēmums tiešām tīri juridiski bija jau diezgan interesants un arī ar budžeta sakām, bet vai tad tādā gadījumā šī ziema, kas nāks. Uh, uh nebūs pārlieku grūtā, taču būs vismaz četri mēneši. Un faktiski, ja šo līdzekļu būs mazāk, tad Eiropas reputācija cietīs ārkārtīgi smagā kārtā. Nu, jo tad iznāks, ka, lūk, eh, Eiropa faktiski nogriež pārtiku tiem, kam tā ir vajadzīga, tiem, kas ir pie bada. Nu, vai to tomēr nevajadzētu uzskatīt par tādu kā steidzamības uh, gadījumu, un tad attiecīgi steidzamā kārtā komisijai lūgt arī rīkoties. Jo, ja tagad pašreizajā tempā tas viss turpināsies, tad nekas jauns nebūs gaidāms nu vismaz divu gadu laikā. Un juridiskās debats, tas jau viss ir ļoti labi, tās, protams, ir ļoti interesants un tā tālāk. Un, nu, piemēram, Varam spriest par to lūk, kā šāda veida lēmumi var ietekmēt lauksamības politiku un tā tālāk. Bet, lūk, šajos četros ziemas mēnešos bez 500 miljoniem mums pašiem savā teritorijā iestāsies humanā katastrofa. Un tāpēc es gribētu vaicāt, vai varam ierosināt tomēr kaut, kā, kaut ko, lai, nu, vismaz kā tādu pagaidu pasākumu, lai šo te iztrūkumu sektu. jo tiešām šie tiesību aktu punkti, uz kuriem tika balstīts uh, tiesas lēmums un tā tālāk, uh, tie ir ļoti diskutabli un tāds ārkārtīgi liels cilvēku skaitu. Paldies, gūtātais kolēģi, nākamais runātājs. Paldies, priekšādātāji. Nu, redzu, ka mēs visi dziedam no vienas nošlapas šeit. Um, tieši jau kā Kaculīno kungs teica, atsaucoties uz šo uh, kopienas tiesu lēmumu, tā rezultātā mēs nevaram šos 500 miljonus eiro izmantot, lai, piemēram, iepirktu pārtiku no pārpalikumu krājumiem. Mums vajadzētu šo lēmumu izvērtēt. Es domāju, ka, protams, tīri juridiski gan jau tur neko pārmest nevar. Bet kas tad notiek ar šiem līdzekļiem? Vai varam to izmantot, lai iegādātos kādus citus produktus? Nevaram to samazināt par 130, 113 miljoniem eiro. Mums tad ir jāveicā padoms komisijai, ko mums darīt, un jārīkos ir jau šobrīd. Mēs ne, negribam nonākt taču tādā situācijā, kad šī nauda vairs nav izmantojama, un tie, kam tā ir vajadzīga, tas tā, tā aiziet secen. Šis tiesas lēmums, jāsaka, nāk ļoti grūtā sarežģītā laikā, kad ļoti daudz ģimenes piedzīvojušas trūkumu, Un ir apmēram 800 tūkstoši iedzīvotāji, kas izmanto šī fonda līdzekļus. Polijas prezidentūra, kā saprot, nāks klajā ar priekšlikumu regulē šai jomā, bet cik tad ātri to būs iespējams pieņemt? Nu, ne jau līdz ziemai. Nezinu, kā gan virzās uz priekšu sarunas šai saistībā, bet piekrītu Rikēka un kungam, mums ir jārot kaut kāda veida pārējais mehānisms, pagaidu sistēma, risinājums, jo citādi cilvēki vienkārši, nu, smagi cietīs no šī, šo līdzekļu trūkuma. Paldies, saka priekšsādātājs. Jā, šis Eiropas kopienas tiesas lēmums ir redzījis ļoti dzīvīgas reakcijas, tieši tā kā referents un kolēģi jau teica. Bet, nu, problēma, kā jau tik teica, ir, ir tāda, ka mums nav citas juridiskās bāzes, un mēs nevaram nekā tērēt līdzekļus, ja mums tam nav juridiskās bāzes. Tātad jāmeklē kā cita juridiskā bāze pamats. Un pēc pirmā tādas acis uzmetiena šķiet, ka vainu varētu tad radīt jaunu programmu, kas prasītu vairākumu padomā, jeb atsaucies uz 352. pantu, kur arī ir vajadzīga padoms vienprātība. Nu, un problēma līdz ar to ir politiska pēc sava rakstura. Uh, Eiropas kopiena tiesa ir pieņēmuši šo lēmumu tāpēc, ka nu, valstis to pieprasīja. Un tās nebija mazās valstis, tās bija lielās valstis, neto budžeta maksātā, iemaksu veicēji. Un problēma rodas tajā brīdī, nu, tie ir politiskā līmenī, padomas līmenī, ka jārod cits juridiskais pamats. Un tas jau nav vienkārši. Mēs jau trīs gadus esam šādi rīkojušies. Komisija jau no 2008. gada bija ierosinājusi ņemt, vai, ņemt vērā jaunu juridisko pamatu, sakot, ka lūk, Eiropas kopē, kopējā lauksaimniecības politika apgalvo, ka lūk, vairs šo pārpalikumu nav, bet lūk, tajā brīdī, kad šie pārpalikumi bija, tad mēs izveidojam šādu programmu, kas uh, ļautu izmantot pārpalikumus un tos iepirktu, tātad, lai piešķirtos trūcīgajiem atsevišķas valstis bija beigās pret to, jo tur šo pārpalikumu nebija par to, taču mēs cīnījāmies. Un, eh, lūk, viņi vērsās Eiropas kopienu tiesā, lūk, lēmums ir noticis. Un šīs pašas dalība valsts saka, lūk, bet ir taču arī subsidiertāts princips. Ir tādas valsts, kas ir ārkārtīgi bagātas un kas nav gatavas iemaksāt lielākus līdzekļus. Šīs valstis prasa, lai Eiropas budžets, kurš ir nepalielināts, tomēr iegūd lielākus līdzekļus šajā te pārtiks bankas radīšanā. Jūs jau pareizi teicāt, ka steidzami jārisina šis jautājums, ir jāatrod kaut kāds risinājums referents teiks, ko viņš par to domās, bet mans priekšlikums ir tāds. Es domāju, ka budžeta komitejas nākamajā darba kārtībā jāiekļauj šis punkts, ir jāaicina Eiropas komisija piedalīties un arī padome, tātad Polijas prezidentūra, un ir jāprasa šīm iestādēm, kādas ir politiskās iniciatīvas, ko viņi piedāvā, lai īstermiņā atrisinātu šo situāciju. Un tad mēs redzēsim, kādus risinājumus varam pieņemt. Protams, varbūt budžeta labā labojums 2011. gada budžetā. Mēs varam arī budžeta grozījumu vēstuli iesniegt 2012. gadam. Tie ir dažādie varianti. Referent kungs. Ko jūs tad domājat par šiem priekšlikumiem? Stando esattamente sulle, sulle misure che lei indicava, Tajā brīdī, kad runājam par tiem pasākumiem, ko jūs ierosinājāt, nu es domāju, ka varam pie tiem strādāt pilnīgi noteikti. Es domāju, ka mēs varētu, nu jā, pieņemt grozījumu atzinumā, kur mēs paustu komitejas gribu un vēlmi lūgt komisiju nākt klāt ar priekšlikumiem, jo jāsaka, tas tiešām ir ļoti steidzams jautājums. Te mēs runājam jau par 2012. gada budžetu, un mums vajadzētu meklēt risinājumus tā, lai šī nauda neiet zudumā. Jo, ja mēs saņem tikai 113 no 500 miljoniem, nu tad tas ir milzīgs samazinājums šai pārtikas atbalsta programmā. Vairāk par 60% samazinājums. Nu, protams, mēs šeit eh, debatējam par to, kā apkarot nabadzību Eiropas mērogā, un tad šīs debats kļūst pilnīgi abstrakts, ja šāda veida līdzekļi tiek vienkārši atņemti. Uh, tie līdzekļi, kas ir vajadzīgi šai pārtiks programmai. Un tāpēc es tiešām arī atbalstu šo ideju uzaicināt komisijas pārstāvi, aicināt un likt liekš, priekšā priekšlikums, un tad attiecīgi tos apspriest arī ar padomu. Paldies, saka priekšādātājs. Un tātad. Um, šajā sakarībā atgādināšu, kāds tad ir provizoriskais darbu kalendārs. Lūk, mums bija viedokļu apmaiņa. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir bija 20 pirmais. Un tad būs mums lūk arī grozī, kompromisa grozījumi, un tad beigās pieņemt, varēsim to 12. un 13. jūlijā, paredzot, ka lūk attiecīgajā nodarbinātības komitejā šo dokumentu tālāk varētu pieņemt eh, septembrī, un tad tālāk plenārsēde. Tālāk pēdējais darba kārtības punkts, eh, devītais Darba kārtības punkts Lāšlo Surjena ziņojums par Eiropas pusgadu ekonomikas politikas koordinēšanai. Surjena kungs, lūdzu jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšādātāji. Ja man ir taisnība, tad ir klāt tikai viens no ēnu referentiem. Iepriekšējā sanāksmē mēs spriedām par šo jautājumu diezgan gari. Mm. Pa šo laiku esmu saņēmis grozījumus. Lielākā daļa no tiem ir vairāk apsveicami. Daži no šiem grozījumiem runā par sākotnējās idejas papildināšanu vai arī pastiprināšanu, tāpēc es gatavošu attiecīgus kompromisa grozījumus, kas ļaus uzlabot ziņojumu struktūru. Ņemot vērā, ka laiks ir ierobežots, es eh, nevēlētos izmantot eh, sev atvēlēto uzstāšanos laiku, bet es gribētu uzklausīt eh, ēnu referentus no ALDE. Un es arī ceru, ka pavisam drīz mēs varēsim sagatavot atzinumu un ievērosim arī sākotnējo laika grafiku. Paldies, referenti. Saprotu, ka jā, liberāļu ēnu referents šeit ir šeit, vai ne nu tā? Paldies, priekšēdētāji. Lielas paldies arī par labo darbu. Esam iesnieguši dažus grozījumus, tagad pavisam īsi izskaidrošu mūsu sešus iesniegtos grozījumus. Šajos grozījumos mēs vienkārši cenšamies paskaidrot dažus jautājumus. Man bija liels prieks strādāt pie ekonomiskās pārvaldības paketes un eh, arī uh, Tāpēc šis Eiropas pusgads man liekas visai pazīstams jautājums. Iespējams, ka tas eh, izpaužas arī manos grozījumos. Es eh, domāju, ka ir eh, ļoti svarīgi izvairīties no pretrunām starp Eiropas pusgadu un subsidiritātes principu. Es domāju, ka abas šīs lietas var darboties līdzās pietiekami veiksmīgi, un tāpēc Eiropas ekonomikas uzlabošanai šāds Eiropas pusgads ir nepieciešams. Dažos grozījumos esmu centies to pasvītrot. Tāpat arī esmu pieminējis, ka ir jānodrošina kopējā vienotā tirgus labāka darbība. Tāpat arī es gribētu teikt, ka mums ir jāpasvītro šī dubultā struktūra. Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem. Mēs vēlamies arī uzsvērt, ka ikgadējā viedokļa apmaiņā ar dalību valstu parlamentiem varbūt nedos to, ko mēs cerējām. Mums ir vēl no, no savas puses var teikt, ka Somijas parlamentam ir bijusi visnotaļ negatīva pieeja Eiropas pusgadām. Un uh, vienīgais iemesls, kāpēc uh, viņiem tas nepatīk, ir uh, tikai princips, ka viņi nevēlas kaut ko tam līdzīgi ieviest. Īstenībā viņi nemaz nav paskatījušies, kas tas tāds ir. Un eh, šķiet, ka eh, šis jautājums ir arī visnotaļ delikāts politiskā ziņā. Mēs nevēlamies atkārtot šādus konfliktus, šķiet, ka tie ir parādījušies ļoti daudzās galvaspilsētās, neskatoties uz šī pasākuma veiksmīgiem rezultātiem. Uh, Tāpat arī esam iesnieguši dažus grozījumus par 2020. gada stratēģiju un par pusgada procesu. Esmu pārliecināts, ka Laslo sagatavos labus kompromisa grozījumus un tādējādi arī viss rezultāts būs labs. Merci, Paldies, godētā kolēģi! Jā, man arī būs tūlīt jādodas prom lai piedalītos debatēs, ko organizē tautas partijas, tautas partija, kas uz visu dienu šeit un arī uz rītdienu šeit ir uzaicinājusi dažādus pārstāvis, piemēram, parlamentāro grupu priekšādātājs, kas pārstāv tautas partijas saimdi visās 27 dalību valstīs. Nu, visi parlamenti nav pārstāvēti, bet ir pārstāvēta lielākā daļa parlamentu. Un tostarp arī Somijas parlaments Francija, Vācija, protams, arī Ungārija ir pārstāvēta. Un mēs e, spriedām tieši par šo, par šo Eiropas pusgadu. Klāta bija arī Barozo. Un es uzstāju, runājot, ka, lūk, katrai valstī Taču ir, nu, zinām, vienošanās starp valdību un parlamentu nacionālā mērogā par to, ka, lūk, nacionālais parlaments tiek iesaistīts nacionālo programmu izstrādāšanā, kad runājam par reformām, kas savukārt atbilst Eiropas pad, Eiropadomas izstrādātajām pamatnostādnēm attiecībā uz šo Eiropas pusgadu, bet ar to vien jau nepietiek. Šobrīd ārkārtīgi nepieciešams, lai katrs nacionālais parlaments iesaistītos arī kopējās pārdomās par Eiropas dimensiju šādās reformās. Un tas ir ārkārtīgi būtiski. Un tieši tāpēc eh, Surienas sagatavotājs atzinums eh, nu, ir piemērots, lai ierosinātu pusgada kontekstā paredzēt vismaz vienu vai varbūt divas tikšanās starp visiem nacionālajiem parlamentiem, uh, lai apspriestos, protams, ar Eiropas parlamentu pārstāvjiem klātesot eh, šīs galvenās budžeta vadlīnijas un nu, lai mēs varētu tad attiecīgi arī konstatēt, kāda, kā katra valsts spējas ievērot tās saistības, ko tā uzņēmusies Eiropas līmenī, no nu, attiecībā uz budžeta disciplīnu, uz budžeta līdzsvarotības nodrošināšanu, uz valstu parādu samazināšanu un tā tālāk un kā tas spēs pildīt arī finansējumu saistības attiecībā uz dažāda veida šiem eh, nu, prioritāriem projektiem, kas tika noteikti. Visi šīs lietas, protams, savā starpā saistītas. Mūsu kolēģis Haglunkungs jau teica, lūk, ka reizēm Nacionālo parlamentu kol kolēģi jūtas tādu kā aizvainot, jo viņi jo viņi nevar kopā savstarpēji apspriest visus šos jautājumus ar citiem nacionālajiem parlamentiem, bet šai jomā ir viņiem šī nacionālā kompetence, kas tomēr ir jākoordinē, un tāpēc ir vajadzīgi šie kopējie noteikumi, un tam mums ir priekš tam visiem ir jāsastops. Un jāskatās, kā rīkoties, lūk, protams, ņemot vērā šo ekonomikas pakotni un tam līdzīgi. mm, sarunas par ekonomisku pakotni, kā mēs zinām, negūp panākumus. Grozījumus mēs pagājušajā nedēļā pieņēmām, bet nepieņēmām gala tekstu. Un tas tiks tālāk nodots balsošanai plenārsēdē jūlijā. Bet mums vienalga jāskatās, tad kā veidot šo darba metodu Eiropas pusgada ietvaros, kas ļautu darbā iesaistīt arī nacionālos parlamentus. Tas ārkārtīgi svarīgi. Jo, ja mēs radīsim iespē, iespaidu, ka krīzes apkarošanas profilaks sistēma veidošanā Brusa, Brisele, nu, pēdiņās Brisele, respektīvi visas šīs iestādes, lūk, eh, lūk, eh, nu, mēģina kaut kādā veidā pārspēt, respektīvi, dot, dot prioritārs lēmums nekā, piemēram, tas tiek darīts nacionāla līmenī, nu, tad tagad, ja tas viss velti. Uh, Jo katrs nacionālais parlaments taču ir ieinteresēts eh, saskaņot savu darbību, bet tāpat laikā vēlas būt atbildīgs pats par savu valsti. Katrai valstī ir, protams, ārējās tirdzniecības saiknes ar visām citām dalību valstīm un tā tālāk, un tāpēc arī budžeta politika nav iespējama bez eh, koordinācijas ar citām valstīm. Nu, tas ir tas, ko liekam šeit uz kārtas. Anglo kungs, paldies jums par šiem grozījumiem! Nu, un tad kādus secinājumus jūs izdarāt, referentkungs, no visa šī um, kopskata? All, uh, I... Um, Pirmām kārtām es gribētu piekrist jūsu viedoklim, priekšēdātāja kungs, ka subsidiritātes jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Manā valstī notiek uh, debates. Ekstrēmie labie spēki cenšas uh, parādīt, ka šis jaunais Eiropas pusgads ir eh, suverenitātes zaudējums. Tā, tā nemaz nav. Tāpēc es eh, gribētu uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi iekļaut šeit vairākus teikumus, kas par to runā, bet, eh, protams, tas nav budžeta jautājums. Tas vairāk attiecas uz šo galveno ziņojumu, nevis uz mūsu atzinumu. Taktisku iemeslu dēļ es gribētu izvairīties no eh, kritiskām piezīmēm attiecībā uz eh, pašreizējām diskusijām. Starp komisijas budžeta amatpersonām un mums. Mums pastāv šādas tradīcijas, dažkārt es izsakos kritiski par eh, iepriekšējām diskusijām. Ir jāatcerās, ka Dažkārt šīs sanāksmes ir bijušas tādas eh, ļoti virspusējas. Šis eh, Eiropas pusgads ir svarīgs temats, tāpēc arī mūsu nozīme ir pieaugusi. Uzskatu, ka mums vajadzētu pieturēties pie tā, ka mūsu budžeta komitejai ir attiecīgās pilnvaras šajā jautājumā. Mums nevajadzētu pieļaut, ka mūsu nostāja tiek pavaināta. Ja mums nāktos konkurēt ar citām komitejām, kas vēlas šo jautājumu pārņemt, katrai komitejai ir savas pilnvaras, tās vajadzētu respektēt. Tāpat arī vajadzētu sagaidīt, ka pārējās komitejas respektē mūsu kompetences sfēru. Tieši tāpēc mums vajadzētu ļoti uzmanīgi piedomāt pie tā, kā mēs formulējam uh, mūsu paustos signālus. Pārējās idejas, ko pauda Karls, es varu tikai apsveikt. Un, eh, tāpēc es šeit eh, censtos eh, parādīt savu gudrību Noslēgumā es gribētu atgādināt kolēģiem, ka, ies, ka atzinuma iesniegšana nav vienkārši uzdevums. Jāatcerās, ka mūsu noteikumi paredz, ka atzinums nedrīkst pārsniegt 1500 eh, vārdus. Tas nozīmē, ka sākotnējā tekstā nav pilnībā iekļautas referenta idejas. Man eh, nācās izteikties īsāk, un tieši tāpēc eh, grozījumi ir ļoti nozīmīgi, jo grozījumus eh, neierobežo nekādi nosacījumi attiecībā uz apmēru. Tas nozīmē, ka uh, pat referents ir iesniedzis vairākus grozījumus. Te ir mans noslēpums. Es domāju, ka mums vajadzētu šo tehnoloģiju izmantot arī nākotnē. Paldies! Lieliski paldies, referenta kungs! Jā, nu dien! Saskaņā ar parlamentu reglamentu atzinums nedrīkst būt pārāk garš, jo tas nav, jurdis, jo tas nav likumdošanas procedūras mm, ietver dokuments, bet grozījumus Grozījums gan varam sagatavot plašus un garus tādējādi atzinuma kopumu, kopēju apjomu palielinot. Tātad kolēģims ir tā iespēja. Un tieši kā nu, pār, pārsvārdos ierosināja referents, ir arī citas komitejas, ko šis jautājums interesē, piemēram, ekonu komiteja. Nu, un starp mums runājot, Mm, varu teikt, ka esam vairāk kārt mēģinājuši kopīgiem spēkiem strādāt pie šī jautājuma, bet vienmēr, un pārsvarā tas vienmēr arī veicies, izņemot, lūk, atsevišķus gadījumus, kad ekonomikas komiteja ir vadošā komiteja un izvēlas budžeta komitejas atzinumu neņemt vērā. Un tāpēc jums ir garantīja, ka, ja mūsu atzinums būs labs un kvalitatīvs, tad, nu, tomēr varbūt ekonomika komiteja to ņems vērā. Paldies! Šķiet, ka mūsu darba kārtība līdz ar to ir e, izsmelta. Nākamais sanāksmes datums ir 12. jūlijas pulkstens 15. pēcpusdienā. Bet, kolēģi, lūdzu, esiet gatavi nākt klajā ar komentāriem jau trešdienas vakarā vai ceturtdienas rītā par priekšlikumu, kas tātad trešdienas vakarā vai ceturtdienas rītā nāks no komisijas puses par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Un galvenokārt Eh, nu, tas būs saistīts ar priekšlikumiem par mūsu darbu. Jums jāpatur kalendārā šī vietiņa. Jā, jā, jāķeksē vietiņa, tātad 19. pirmdien, ja, nu, gadījumā mums vajadzētu sasaukt ārkārtas sanāksmi, lai tiktos ar Levandovska kungu, runājot par šo daudzgadu finanšu schēmu. Un tad pēc tam otrdienas pēcpusdienā savukārt varētu būt paredzēts publiskas debatas plenārsēdē ar Barozo kungu. Ja Barozo varēs ierasties otrdien, tad tādā gadījumā šī ārkārtas sanāksme pirmdien nenotiks. Ja viņš otrdien netiks uz plenārsēdi, tādā gadījumā pirmdienas vakarā noteikti būs ārkārtas eh, sanāksme, tās būtu tāds pirmās publiskās demats par komisijas priekšlikumu pirms vasaras brīvdienām. Nu, tātad liels paldies, sanāksmi slēdz un atgādināšu, ka koordināru sanāksmi, ņemot vairāk koordinātoru, nebija klāt šodien, ir pārlikt uz vēlāku laiku, uz nākamo nedēļu, trešdien pēcpusdienu Strasbūrā. Paldies! Labvakar!